Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Sveicu visus Austrijas prezidentūrām. Mēģinu pārbaudīt, vai zālē kāds ir uzvilcis Austrijas prezidentūras kaklasaiti. saiti. to droši vien visām mums nākamajā sanāksmē vajadzētu uzvilkt. Ne visi vēl ir saņēmuši to. Tā ir zilā krāsā. Jā, redzēsim nākotnē. Priekš jūs redzēt mūsu komitejā. Mēs sāksim sanāksmi un jūsu prezentācijas pēc trīs minūtēm. Bet pirms tam vēlējos jums uh, pastāstīt par to, kā noslēgt mūsu balsojumu. Kas tika apturēts, kā jūs zināt, 12.30. Mēs uh, pieņēmām lēmumu turpināt nu pat, bet tas bija jau pēc 12.30 bez tūkojuma. Un nepiedalījās arī vairāk mūsu kolēģi, kuri pameta zāli. Es sazinājos ar mūsu kolēģiem no NV komitejas, jo tas bija atzinums par uh, veselības aprūpes uh, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Uh, tas bija NV komitejas ziņojums. Es sazinājos ar Kabezonas Rūizes kundzi, kas ir referente, un arī priekšsēdētāju Valēnas kundzi. Viņas ir gatavas uh, pieņemt mūsu kompromisa grozījumus, par ko notika balsojums, un tie tiks ņemti vērā nekavējoties. Tas nozīmē, ka 90% no mūsu atzinuma uh, tiks uh, nekavējoties ņemts vērā NV komitejā. Atlikušā daļa aptuveni 10%. Uh, tie, pie tiem darbu beigsim 3. septembrī, nedēļu pirms balsojuma NV komitejā. Un viņi man paskaidroja, ka laika pietiks, lai šo mūsu ziņojuma daļu viņi varētu ņemt vērā. Tātad būs nedēļa laika pirms balsojuma NV komitejā. Tad no šī viedokļa viss ir kārtībā. Mēs uh, pabeigsim ar tulkojumu, piedalīsies balsojumā visi kolēģi. Tātad balsojums būs 3. septembrī. Mūsu darba kārtībā 3. septembrim jau balsošana bija iekļauta, tur nekas jauns nav. Mums jau bija ieplānots balsojums tajā dienā, tad viss kārtībā. Gierings kundze, kas ir šī um, atzinuma referente, piekrita šādam risinājumam, bet tas ir labākais iespējamais risinājums, lai mēs uh, mierīgi varētu darbu pabeigt 3. septembrī, un NV ņems vērā uh, visu, par ko tika nobalsots, par visiem kompromisa grozījumiem. Kabzons Ruizes kundze man to nu pat pateica pirms dažām minūtēm, ka viņa jau zina to, kādi ir itra komitejas grozījumi, un viņa ir gatava tos ņemt vēlā. Uh, varbūt ne par visiem NV komitejas kolēģi nobalsos pozitīvi, protams, uh, bet eh, tātad tie tiks ņemt vērā. Otrs atzinums par COP24. Es esmu referents, un Pēter Līzes kungs ir uh, vadošais referents NV komitejā. Un parasti procedūra ir visnotaļ vienkārša. NV komiteja, uh, pamatojoties uz labu sadarbību starp mūsu komitejām, NV komiteja parasti pieņem visus grozījumus no ITRE un iekļaut tos savā ziņojumā. Tātad tur nekāda problēma nav. Un ITRE komitejas kompromiss. Tur bija tikai viens balsojums šodien, 12.30. un kompromisus un visu atzinumu parakstīja ETP, sociāldemokrāti, EKR, ALDE, zaļie un arī FTD grupas. Divas politiskās grupas NF un GOE uh, neatbalstīja kompromisus. Bet jūs saprotat, ka absolūtais mūsu komitejas vairākums ir atbalstījis šo atzinumu. Tātad NV komitejai nebūs nekāda problēma to nekavēties ņemt vērā pat eh, negaidot līdz 3. septembrim. Bet oficiāli uh, mums būs jānogaida līdz 3. septembrim abu uh, atzinumu gadījumā. Kā jau vienojāmies par tad sagaidāmo plānu 3. septembra komitejas sanāksmē. Un tad mūsu komiteja ir vienojusies, mēs virzamies uz priekšu ar visām politiskajām grupām, un mēs balsosim apstākļos, ka būs pieejams pilns tulkojums. Multilingvālisma loma mūsu parlamentā ir absolūti skaidra. Vai ir kādi jautājumi, Jākab kungs? Paldies, priekšsēdētājs nevēlējos lieki tērēt laiku. Paldies par jūsu um, centieniem atrisināt sarežģīto problēmu. COP24 gadījumā situācija ir diezgan skaidra, es jums piekrītu, bet vēlējos norādīt vienu iespējamo problēmu saistībā ar veselības tehnoloģiju atzinumu. Kas notiks, ja ITRE komiteja uh, nobalsos pret visu ziņojumu? Kamēr NV komiteja jau ir pieņēmuši kompromisu, bet galīgais balsojums par ziņojumu ir negatīvs. Un visbeidzot, atzinums netiek apstiprināts ITRA komitejā. Jā. Kamēr šie kompromisa grozījumi, par ko nobalsojām šodien, ka tos jau NV komiteja būs jāmusi vērā. Kā lai izvairāmies no šādas situācijas? Es varu atbildēt jums pavisam vienkārši. Tas ir pārāk sarežģīts jautājums, lai, at lai atbildētu jums uzreiz, atbildēšu jums vēlāk. Uh, Ja piekritīsiet, tad uh, vēlreiz silti sveikšu mūsu vidū Austrijas prezidentūru. Un, jā, atvainojos, ka aizkavējāmies ar um, šādu diskusiju par mūsu balsošanas situāciju. Atvainojos par to. Un tagad esam nonākuši pie mūsu sanāksmes galvenā jautājuma, kas nav vienkārši. Eh, šī ir Austrijas prezidentūras pirmā vizīte mūsu komitejā. Austrijas uh, izglītības, pētniecības un to jautājumu federālais ministrs. Man ir liels prieks redzēt jūs, eh, Margareta Šremboks kundzi. Jūs esat atbildīga par ekonomikas un digitālajiem jautājumiem digitālajā darba kārtībā. Un mums pievienojas arī Fasmana kungs, Heinz Fasmans, kas ir Austrijas zinā, izglītības zinātnes un pētniecības federālais ministrs. Mums ir iespēja apspriest vairākus uh, svarīgus jautājumus. Ir ļoti tieši saiknes starp uh, pētniecību un digitālo dienas kārtību. Uh, ministrija mūs informēs par aktuālajiem jautājumiem kas ir ļoti nozīmīgi arī mums. Mēs redzam, ka ir ļoti cieši sasaistas starp abām jomām. Rūpniecība un digitālā darba kārtība, ar ko ITRA komiteja strādās Austrijas prezidents laikā, tajā iekļaujas gan kiberdrošības akts, par ko balsojam šorīt, digitālās Eiropas programma, kas tiks sagatavota nākotnē. No vienotā tirgus programma uzņēmumiem. Tas nozīmē, šī tā ir iepriekšējā kosme programma. Un vēl viens jautājums ir Eiropas aizsardzības fonds. Ļoti, ļoti svarīgi jautājumi. No pētniecības eh, viedokļa, eh, kodolpolitika, ar ko ITRA komiteja strādās Austrijas prezidentūras laikā, tā iekļauj eh, apvāršņu Eiropas ietvara programmu un specifisko programmu, arī Euratom pētniecības un apmācības programmu un arī uh, uh, darbības izbeigšana un uh, kodola atkritumu, atbrīvošanās no kodola atkritumiem. Tātad mūsu priekšā ir daudz darba un arī ļoti daudz svarīgas diskusijas ir mūsu priekšā. Paldies abiem ministriem, kas esat ieradušies ka esat gatavi diskusijai. Šī būs izšķiroša prezidentūra. Domājot arī par Eiropas parlamenta mandāta beigām, mēs vēlamies jūsu prezidentūras laikā noslēgt tik daudz uh, darbus, nu, tādēļ jūsu prezidentūra mums ir ārkārtīgi svarīga. Mēs esam gatavi uzņemties atbildību saprotu, ka pirmā runās Šrambakas kundze. Viņa aizsāks mūsu diskusiju. Ministrs kundze, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, cienījamais priekšsēdētāji, deputāti. Uh, mans kolēģis arī Heinz Fasmans ir šeit. Man ir liels prieks būt pie jums, Un mēs arī priecājamies par ļoti veiksmīgo sadarbību uh, starp parlamentu un mūsu prezidentūru. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, tādēļ man arī ir liels prieks. T runāt par uh, prezidentūras uh, prioritātēm, konkurētspējas un arī tirzniecības jautājumā, galvenokārt pievēršoties uh, rūpniecības un digitalizācijas jautājumiem. Šīs tēmas ir tik aktuāls kā nekad. Uzskatām, ka vecās alianses ir mainījušās, ir veidojušās jaunas partnerības, um, arī tehnoloģijas attīstās, novērojam arī globāla līmeņa transformācijas, digitalizācijas dēļ. Uh, mēs vēlētos, lai Eiropas uh, Savienības uh, turpmākais darbs tiktu veidots tā, lai visi varētu izmantot tehnoloģijas un digitalizācijas sniegtās iespējas, un tādēļ vēlējos runāt par trīs uh, būtiskākajiem punktiem. Pirmais svarīgākais punkts ir uh, Eiropas uh, rūpniecības politikas stiprināšana. Mūsu prezidentūra trio to jau aizsāka Igaunija un arī Bulgārija Mums ir jāpastiprina Eiropas rūpniecības politika, ir jāņem vērā arī vides, klimata un patērētāju aizsardzības jautājumi. Digitalizācija ir ļoti lieliska iespēja. Ir vairāki piemēri, kas mums parāda, kā mēs šīs iespējas Eiropā, Eiropā varētu izmaksā, izmantot, lai um, Eiropu lai atgrieztos pie industrializācijas zināmā mērā, un arī Austrijā ir divi piemēri. Mums ir izdevies uh, pusvadītāju jomā piesaistīt investīcijas, tā lai ražošana nenotiktu Ķīnā, bet gan Austrijā. Te runa ir par 1,6 miljardu eiro investīcijām. Un mums ir arī izdevies, ka uh, tad pirmā digitālā tērauda rūpniecība ir izveidota nevis ASV vai Ķīnā, bet Austrijā. Tie ir tādi piemēri, ko arī citi. Es pārliecinātu, ka daudz labi piemēri arī citās dalībvalstīs, jūsu dalībvalstīs. Tie ir piemēri, kas parāda, kā mēs varam veidot jaunas darba vietas un arī iesaistīt cilvēkus šajā nodarbinātības jomām ir jādomā arī par attiecīgu cilvēku apmācību un izglītību, par kuru runāšu vēl vēlāk. Kā mēs uh, varam stiprināt Eiropu? Kā to vislabāk darīt tā saucamajā B2B uzņēmums uzņēmumu jomā? Ir jāizveido nepieciešamie pasākumi arī B2C, tā saucamajā uz, no uzņēmējdarbības uz patērētajām vēstajā pieejā. Uh, Um, pakalpojumu jomā Eiropai ir uh, milzīgas iespējas, ja mēs pastiprināsim savus uh, centienus, pastiprināsim savu konkurētspēju ar inovācijām un attīstību, ja mēs visas šīs iespējas pēc iespējas labāk izmantosim un stiprināsim mūsu lomu. Mēs um, uh, arī vēlamies tātad turpmāk strādāt šajā virzienā. Ir jāizveido ekosistēma, kas ir draudzīga un lai aktīvi iesaistīti būtu gan lielie uzņēmumi, gan arī vidējie uzņēmumi, ir jāveido sasaiste ar jaunu uzņēmējiem, lai visa uzņēmēja darbības vide, visa ekosistēma tiktu veidota tādā iekļaujošā draudzīgā veidā. Un es gribētu aicināt tā, kopā ar jums domāt par to, kā mēs varētu mazināt uh, birokrātiju, kā izveidot šo brīvo telpu uzņēmumiem. Uh, Mēs runājam par šiem regulatīviem ietvariem, lai uzņēmumi varētu ātri īstenot jaunās iniciatīvas. Otra būtiskā tēma ir digitalizācija un digitālais iekšējais tirgus. Jau priekšsēdētājs teica, ka te ir vairāki ļoti svarīgi dosie un priekšlikumi, ar ko mēs strādāsim turmākajos sešos mēnešos. Mums ir liela atbildība šo sešu mēnešu laikā mums ir pēc iespējas tālāk jā, vai, jāpanāk lielāks progress vai jānoslēdz darbs, kādēļ, mm, jo tad uz spēles ir ļoti daudz, un es varu pieminēt atsevišķus piemērus un skaitļus. Mēs spētu iegūt, palielināt Eiropas iekšzemes koproduktu par 415 miljārdiem eiro gadā, un ir skaidrs, ka šajā jomā ir jāizvirza noteikts prioritātes. Uh, arī mums jāpietur pie savām prioritātēm, domājot par 2019. gadu. Mēs sagaidām, mums ir bijusi pieredze gan digitālajā, gan telekomunikāciju jomā. Mums ir jāsagatavo moderns un pielāgots regulatīvais ietvers. Un es um, piemēram, vēlētos arī pieminēt uh, valsts sektora informācijas jomu, kas ir viens no do dosie, viens no priekšlikumiem, ar ko mēs ļoti intensīvi strādāsim. Un trešais punkts, par ko vēlējos runāt, ir izglītība. Darba spēka trūkums ir viena no būtiskākajām tēmām Eiropā, visās valstīs vienlīdzīgā apmērā. Mēs vēlētos Uh, norādīt, ka mums šīs duālās izglītības jomā ir bijusi pozitīva pieredze. Tā ir viena no iespējām, kā mazināt, piemēram, jauniešu bezdarbu un kā arī pastiprināt mūsu konkurētspēju salīdzinot ar citiem lielajiem tirgiem. Arī man pašai ir bijusi pieredze, ka šī uh, profesionālā izglītība te ir izšķirošs jautājums. Īpaša tēma ir digitālās prasmes. Visām dalībvalstīm vēlētos piedāvāt, aicināt tikties semināros, apmācības semināros, lai viņi varētu mm, tātad uzzināt un arī vislabāk apgūt šīs duālās izglītības iespējas. Un visbeidzot gribēju runāt par tirzniecības politiku. Uh, Um, tas arī būs viens no jautājumiem, pie kā aktīvi strādāsim. Ir jāmeklē jauni ceļi, jaunas partnerības ir jāveido. Te es runāju par kvalitatīvām jaunām partnerībām, uh, kurām mēs varētu, tātad, kuras varētu uzsākt. Viens piemērs ir Japāna. Mēs līdz šim esam intensīvi sadarbojušies. Domāju, ka viena, tad mēs runājam par vienu trešdaļu no pasaules IKP uh, un ka miljoni, miljoniem uh, patērētāji varētu sniegt būtiskas priekšrocības. Mums um, ir jādomā par šādu jaunu iespēju partnerību veidošanu. Uh, un vēl kas var stiprināt mūsu konkurētspēju ir inovācijas. Es to nevaru pienācīgi vien uzsvērt. Esmu priecīgi ar jums turpmāk sadarboties un būšu gatava atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Paldies, ministrs kundze. Viss šie jautājumi, ko es pieminēju, kiberdrošība, digitāla Eiropa, um, uzņēmējdarbības attīstība, aizsardzības fonds, tie visi ir svarīgi jautājumi, kas um, atrodas mūsu kompetencē. Tad uh, rūpniecība, digitāla darba kārtība, vai, vai arī izglītība, ko es pieminēju, pat ja izglītība nav mūsu itra komitejas galvenā atbildības joma, tur ir. Um, Um, par to atbild uh, citas komitejas, bet arī mums uh, šī joma ļoti interesē. Jūsu programma jaunatnes bezdarba samazināšanai. To savulaik apstiprināja vēl iepriekšējais izglītības komisārs 2013. gadā. Un uh, tieši jū, jūsu izstrādātā programma, kas tika izstrādāta šīs desmit gadu sākuma, bija nu, tāda svarīgākā un efektīvākā programma, kur ir balstījās šī jaunatnes eh, bezdarba programma. Tā kā pirms sešiem, astoņiem gadiem jūs izstrādātā programma kalpoja par pamatu arī Eiropas risinājumam. Un vēl arī globālajā tirsniecības nolīguma vienošanās. Arī tā nav nu, tiešā veidā mūsu atbildība šajā komitejā, bet no otras puses eh, visa reāla ekonomika, nu, proti rūpniecība, MBU un tā tālāk, arī energo jomā. Nu, tur bez uh, tirsniecības nolīgumiem uh, globālā līmenī neizteikti. Tā kā arī mēs ļoti interesēti arī šajā jomā, tāpat kā citās, ko jūs pieminējāt, ministrs Kundze, paldies jums par jūsu runu. Es saprotu, ka tagad mēs varētu turpināt pārējiem pie nākamās runas un dot vārdu. Un dot vārdu ministram Hainsam Pasmanakungam, kurš ir federālais uh, izglītības zinātnes un pētniecības uh, ministrs. Tur um, apvārsts 20 eiratomu, atomu reaktoru slēgšana, tas viss ir jūsu pilnvarās, svarīgi jautājumi. Nu, tad uzklausīsim, kas jums sagādās, ministra kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Cienījamais, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Iesākumā vēlos arī pievienoties. Uh, Tātad, eh, kolēģis sacietie un nepastāstām jūs ir mūsu prioritātēm zinātnes un pētniecības jomā. Mūsu augstākā prioritāte tajās eh, jomās, eh, kas jūs komats ir, tātad apvāršanas 2020, ietver programma pētniecībā un, un zinātnē līdz 27. gadam. Esmu droši, ka esat informēti par šīs ietver programmas attīstību Komisija to oficiāli stādīja priekšā 7. jūnijā. Tomēr esmu dzirdējis arī, ka šeit itra komitejā jums arī diezgan ambiciozs uh, sarunu plāns attiecībā uz, uz šo jautājumu. Un arī mums ir savas ambīcijas, uh, skaidra lieta, um, augsta līmeņa ambīcijas, ja mums izdosies vienoties par daļai vispārēju pieeju par apāršas uh, programmu, tas tiešām būtu labs panākums. Bet nu, ne īsti par komisijas priekšlikumu saturu un varbūt nedaudz arī par, eh, par, par mūsu tādu vērtējumu no Austrijas viedokļa raugoties. Komisija piedāvā kopējo budžetu 100 miljardi eiro programmai pārsnes eh, Eiropa. Es domāju, ka parlaments un tāpat arī citi partneri Eiropā vēlētos vairāk, bet nu vienlaikus jābūt realistiem. Eiropā ir virkni citu izaicinājumu, mm, piemēram, cits joms, un es domāju, ka budžeta piedāvājums apā, programmai apvārsnes ir, ir adekvāts un tāds atbildīgs budžets. Komisija norāda, ka saistībā ar ap, programmu apvārsnes, ka tur pastāv daudzi elementi, kuriem ir tāds, tāds pēcticības kontinuitātes efekts, Eiropas pētījuma padoma, Research Council, kas saka, tiek svarīgi pamatpētījumiem. Uh, Marijas Skladovskas kurī pasākumiem, fonds, eh, tāpat sadarbspējīgie eh, izpētes projekti, mm, eh, gan tautsainsības izaicinājuma jomā, gan svarīgāko tehnoloģiju jomā, visi ir sev apliecinājuši kā ļoti labi projekti, un tie būtu jāturpina. No otras puses, tāpat ir jaun, virkne svarīgi jauninājumi. Un šie jauninājumi, mm, protams, arī mūsu uzmanības lokā. Un viens no šādiem jautājumiem ir eh, ideja par tā sauktām misijām. Un šīs eh, misijas, eh, nu, piemēram, nu, tur ļoti, ļoti plašs klāsts, sākot ar pamatpētījumiem līdz, līdz pat konkrētajiem ideju piemērojumiem. Un kopā ar maniem kolēģiem padomēm mēs ļoti pozitīvi vērtējam šo ideju par šīm misijām, bet arī šeit tomēr jābūt uzmanīgiem jāskatās, kā šīs idejas un misijas tiek izvēlētas. Un kā no šīm idejām rodas eh, iniciatīvas, kur, kuras um, spēj uzlabot, teiksim, mūsu personīgās dzīves kvalitāti Eiropā. Citādi nav eh, par labu tā teikt. Vēl viens tāds jauninājums šīs ietver programmas sakarā ir Eiropas inovāciju jaunājumu padome. European Innovation Council. Un šeit, protams, visas detaļas līdz galam vēl nav skaidrs, kāds izskatīsies, un, uh, sarunu gaitā. Turpmākajā pusgada laikā skatīsimies, kā, kā tas viss notiks, bet kopumā šī inovācija padome no mūsu puses tiek vērtēta pozitīvi. No mūsu tā pētījuma ar konkrētu ietekmi. Un, un, un šī, nu, lieliski iespēja panākt to, lai tiešām pētījumiem būtu konkrēta ietekme un lai pētījumi incentrētos uz tā sauktiem breakthrough inovācijām, tādām tiešām uh, izvēlumiem, tāpat arī sekmēsim tās augstos spin-ups, proti, lai pētījumi tiek izmantot uzņēmumos aktīvāk, un tāpat arī, lai inovatīvā uzņēmumi gūst nu, tādu atspērienu punktu turpmākai izaugsmē, kas par scaling up. Redzēm? Un šī ir Eiropas inovācija padome. Varbūt labs papildinājums ietver programmas portfeliem, un vienlaikus tāpat arī palīdzētu attīstīt noteikts institīvas dalībvalstu līmenī. Tāpat vēlos norādīt uz strateģisko plānošanu. Strateģiskā plānošana ir tāds jauns elements, eh, ietver programmā, ja pamatprogrammā, ko piedāvā komisija. Tas varbūt nav pietiekami plaši izvērsts komisijas programmā, bet ir nu, skaidrs, kāda ir nolūka šai strateģiskajai plānošanai, kā uzstādījumam. Sēmies panākt papildus uh, caurskatāmību, tāpat arī varbūt elastīgumu, arī ņemot vērā um, to, ka strauji mainās šie ietvaru nosacījumi. Un uh, tāpat arī uh, varbūt vairāk likt uzsver strateģisko vadību šajās ietvaru programmās. Tas viss ir izprotams. Nu, pat labi, gan ir grūti minēt konkrētas tēmas, kuras varbūt būs adekvāts vēl tikai 25. gadā, bet, nu, katrā ziņā šī pieeja, ja, šī strateģiskā plānošana, process, noteikti tuvākā laikā tiks tuvāk paskaidrots, izvērsts un prieks, ka pirmā reize mums jau 17. jūlijā Vīnē, tāda nākamā nedēļa ar zinātnes un, un izglītības ministriem mums būs pirmā neformālā tikšanās, viedokļu apmaiņa par to, kā te būtu jāizskatās šai strateģiskajai plānošanai. Un vēl kādu, kādu tēmu, ko vēlos pieminēt, eh, pamatprogrammas satvarā ir tā sauktās Innovation Divide, vai Innovation Vaidien, kā arī zem to savs, tātad eh, inovāciju plaista savā ziņā. Nu, šeit eh, ir runa par to, lai, protams, pētījumi Eiropā kopumā jāstiprina, nevajadzētu šeit diferencēt tās valstis, kuras labāk, kuram labāk klājas, tur, tur, tur austrumos, rietumos, jau kā tas reizēm notiek. Uh, Nu, šeit eh, jārada pamats eh, sekmīgai līdzdalībai ietver programmās. Eh, nu, tas bieži vien ir dalībvalstu pienākums. Šie darbi nenotiek tikai Briselē vien. Ir gal galā Eiropas zinātniskās telpas reforma. Un, tas ir svarīgi. Mums ir šo, arī nākamā nedēļa tiekoties Vīnē. Tātad runāsim par to, cik lielā mērā tur mums ir izdevies uh, kopējiem spēkiem izveidot šo nacionālās vienības telpu, vai tā ir varbūt joprojām pārliek fragmentēta vai kā. Un vēl viens uh, svarīgs pasākums ir pārvērt šo inovāciju plaisu. Ir tas, ka nu, pašām dalību valstīm ir tātad jāspļauj savajās, bet uh, šeit svarīgi, lai mēs izveidotu ietvaru noteikumus un arī nu, atbalstītu noteikts ambīcijas. Uh, Šeit vai programmai jābūt eh, tādai ekscelences programmai, tā jāpaliek augstā līmenī, un tas tad eh, ļaus eh, izpildīt citus tādus arī politiskus mērķus. Un, un programmai apvāršanas. Nu, tā ir kļuvusi par tādu kā horizontālu uh, programmu, arī kurā mm, tādām programmām kā Sharing Excellence arī būtu vairāk jāizceļās. Tālāk otra mūsu prioritāte. Uh, paketi, ko ir izcēlusi Austrija. Tā iztika pieminēta arī. Tātad um, zināmas pēdniskās telpas turpmāk izstrādi un pilnveidi. Tātad uh, šī tā inovācija plaisa nav kā tā, tāds pašmērķis, bet tikai viens no elementiem, tātad, kas palīdzēs veidot kopējo zināmas pēdnisko telpu. Struktūra reformas šeit um, ir jāveic visās eh, zinātnes pētnieciskajās sistēmās Eiropā. Struktūra reformas, eh, sakmīgas struktūra reformas pēdējos gados, eh, arī par tām liecina mūsu kopējās tāda projekta iniciatīvas. Mm, tā Tātad eh, tāpat paredzēts jaunas, jaunu inovāciju modeļi. Piemēram, Slovenijā šāds labs uh, modelis uh, sekmīgai uh, reformai, kuras rezultātā ir rasts jauns finansē, finansēšanas modelis. Novembrī mūsu padomu sanāksmē vēlamies pieņemt padomu secinājumus par uh, Eiropas zinātnes pētnieciskās telpas turpmāku izveidu, un kritiskie jautājumi šeit ir tādi, kā tad, kur ir panākumi, kur nepieciešams vēl piestrādāt, kur nepieciešams veidot papildus konsultīvās struktūras, lai uzlabotu šo kopējo telpu. Mūsu trijā, trešā prioritāte, prioritāte saistās ar tātad sektoru, ja nozaru politiku lomu zinātniskajās eh, pētniecības eh, politikā. Šeit esmu pārliecināts, ka nozaru politika mums aktīvi jāizmanto, jāpiesaistam. Nu, šeit eh, vārds sinerģija, sinerģijas efekts bieži tiek izmantots, tas arī ir piemērots tam, lai norādīt uz to, ka nākotnē sekmīgāk saistīt dažādas politikas jomas, bet eh, tam visam jā, jānotiek konkrētāk. Ko konkrēti nozīmē sinerģija? Kā labāk izmantot struktūra fondus, piemēram, lai stiprinātu zinātni, kā digitālā Eiropa ar savām programmām var attīstīties. Un kā šīs programmas var izmantot uh, un, lai papildus atbalstītu zinātnisko pētniecību. Nu, vārds sakot, kā labāk veidot šo sinerģijas efektu. Mūsu kopējais projekts High Performance Computing, tātad augsts veikspējas datori ir ļoti labs piemērs tam, kā um, meklēt tātad, šo sinerģijas efektu uh, zinātnē un pētniecībā. Rezumējot, es domāju, ka kopumā esam uz pareizā ceļa Tad runājot par zinātnē pētniecību, mēs zinām, kur mēs vēlamies nokļūt. Proti pie Eiropas, kas atbalsta inovācijas, kas ir spēcīgi šajā jomā, kas spēj konkurēt uz uh, globālās skatuves ar ASV un Ķīnu, piemēram. Un, um, ceram, ka mums izdosies tur arī nokļūt, un es arī ceru, ka šajā ceļā jūs mūs arī stiprināsiet un pavadīsiet. Paldies, ministrs kungs, par jūsu prezentāciju, par jūsu mm, viedokli. Abas prezentācijas bija kristāli skaidrs. Paldies jums par darbu jau tagad. Un eh, nākamā nedēļa tā tad jums būs, būs mums būs sanāksme par ietveru programmu. Tā trešā lielākā programma Savienības budžetā pēc lauksaimniecības un struktūrālās politikas. Un treša tāda lielākā, apjomīgākā programma Eiropas Savienībā un ir gadus, ir arī septiņos gados respektīvi, tā, tās apjoms pieaug vismaz par 30%. Tā kā, nu jā, daudz tāda mēroga programma Eiropā mums nav. Nu, jauniešiem varbūt Erasmus varētu pieminēt. Tur ir divreiz vairāk līdzekļu nekā līdz šim, bet runājot par zinātnes šo pamatu programmu, aizvien lielāka atbildība ir mūsu rokās pirms 12, 13 gadiem sākām ar kaut kādu 56 miljārdu eiro uz septiņiem gadiem, nu, un tagad ir te jau 100, 100 miljārdi uz septiņiem gadiem. Tā ir liela starpība, milzīgs, fantastisks progress. Tā kā paldies jums par, par jūsu prezentāciju. Nu, tagad uzklausīsim, respektīvi sāksim diskusijas. Un pirmām kārtām dos, došu vārdu politisko grupu koordinatoriem. Tautas partijas vārdā Pilārda Kastīļa kundze. Paldies, eh, priekšstādētāji! Un sveicu jūs abus mūsu komitē, abus ministrus! Jūs pārstāvat Austrijas prezidentūru, man jāsaka, ka tiešām bija ļoti gandarīta. Ieraugot jūs trīs eh, izceltās prioritātes un eh, nevarēja nepamanīt, ka otrā prioritāte ir digitalizācija. Tātad, kā uzlabot eh, mūsu konkurētspēju, Eiropas Savienības tauts, tautsāmniecību padarīt vēl konkurētspējīgāk globālajā tirgu un kā tad dot papildus iespējas. Papildus iespējas tiešām sacensties konkurēt globālā līmenī. Es tomēr piekrītu tam, ka vienīgais veids, kā to panākt, ir turpmāka digitalizācija. Nu, nu, šai ziņā es eh, jūs pie visnotaļ atbalstu, bet eh, vēlos atsaukties uz dažiem konkrētiem aspektiem, eh, kur tiešām jūs prezidentūra varētu ko panākt, piestrādāt. Mēs esam pieņēmuši vairākus atzinumus, vairākus tiesību aktus, kuriem liela ietekme digitalizācijas jomā. Es panākuši politisku vienošanos par elektronisko komunikāciju Eiropā, kur par kodeksu tātad šodien apstiprinājām politisko vienošanos šeit šajā komitejā, bet tāpat arī pieņemsim, pieņemam, jā, tātad, eh, kas saistās ar aizsardzību un tā tālāk, vairāk tas jau tiek skatīti. Bet jūs zināt, ka prezidentūra ir ne tikai atbildīga par to, lai panāktu politisko vienošanos par konkrētu failu, bet jūs arī varat eh, būt tie, kas veido padomus eh, nostāju darbā pie konkrētiem failiem. Un tieši tā visdrīzāk būs. Ar vairākiem finanšu instrumentiem, digitālās Eiropas eh, pilnveidē. Konkrēti šeit atsaucos uz, uz pirmo Eiropas digitalizācijas programmu. Meklējam lielas investīcijas. Pašā līdz 27. gadam, lai risinātu digitālus izaicinājumus. Nu, cerams, ka jūs prezidentūras beigā, dial, beigās dialogos eh, arī tiks gūti panākumi. Šeit jums ir svarīgs veikums. Veic Mans jautājums tāds - 9,2 miljārdu eiro. Daudz gadu finan, finanšu tātad sēmā. Nu, šie 9,2 miljardi tos vajadzētu nosargāt. Nevajadzētu pieļaut, ka tos kaut kā šī, šī nauda kaut kur tiek atšķēdīta citās programmās, CEF, piemēram, vai apvārsnes investīcijās, ko tā tad eh, ir paredzēts eh, piešķirt programmai apvārsnes. Apvārsts arī darbojas digitalizācijas jomā. Visas šīs trīs programmas svarīgas. CEF, apvārsts Eiropa. Nu, šī konkrētā programma, kurai paredzēti 9,2 miljārdi eiro, šīm programmām jābūt uh, savām pozīcijām, savai, savām definīcijām daudz gan finanšu budžetā. Vēlos vecāt, vai jūs uh, zināt, par ko es runāju, vai jūs tam piekrītat, un mēs esam gatavi padomē jūsu prezidentūras uh, mēnešu laikā piestrādāt pie šiem jautājumiem. Thank you very much. Thank you. Lielas paldies. Nu, paldies tagad es un D. Vārdā man Brentes kundze, Katlīna Jūs esat beļģiete vai jūs mm, vienojāties ar Eduārdu Martēnu par šīs dienas rezultātu? Nu, būtu absolūti nepieciešams vienoties, jo es un D. Mēs nevēlētos redzēt kādu lielu sprādzienu iekšpusē politiskajā grupā. Nu, neizšķirts tā tad, ja vai arī eh, uz 11 metru soda sitienu. Ja, ziniet, eh, Beļģi nav nevienu spēli vēl zaudējuši čempionāti. Jūs domājat, šis būs pirmais? Nu, es nezinu. Ko tad jūs eh, ierosināt? Nu, katrā ziņā vārds jums. Nu, es atvainojos. Jā. Austrija nepiedalās, arī mana valsts, ne pat Spānija, un ne pat Vācija, Portugāle. Arī ne. Turpina cīņas pasaules kausā vīringas kundze, jā, arī divi pret vienu. Beļģija uzvarēs tādas ir prognozes šeit, jā. Jā, nu jūs te neko nevarat iebilst. Labi, atvainojos. Katlīna, vārds jums. Nu, paldies, priekšsēdētāji. Ministres kundze, es vēlēšos pie jums. Jo man ir vispārējais jautājums par industriju, īpaši mašīnu rūpniecību, jo es domāju, ka tas ir steidzams jautājums. Um, mums ir viedokļu dažādība šajā komitejā, tomēr visi esam vienisprātis par to, ka Eiropai nepieciešams pamatīgas, labas, uz nākotni vērstas industrijas mašīna rūpniecība ir tāda. Daudzās valstīs ir cilvēki, kas strādā šajā industrijā un esmu ļoti nobažījusies, jo mēs cīnāmies ne īstajā uh, cīņā. Un šorīt mēs balsojam par CO2 mašīnu emisijām. Nu, tas gan nav jūsu mm, portfolio, tas ir eh, klimata jautājums. Tomēr te ir liela sasaist no vienas puses ambīcijām eh, kādā mums jābūt klimata un eh, tīra gaisa jautājumos, bet arī ir jābūt saistībai ar rūpniecības nākotni. Nereti Eiropas līmenī mums nav holistiskas pieejas Mums likumdošana par enerģētiku, klimatu, un tad ir uh, likumdošanas akti, kas ir saistīti ar uh, pētniecību un attīstību un tam līdzīgiem tematiem. Tomēr mums jāveido sasaiste tā, lai būtu efektivitāte raugoties nākotnē tieši mašīnu ražošanas, jo mēs zinām, ka mums ir iespējams uh, sasniegt, un tas pat ir nepieciešams, sasniegt ambiciozus mērķus CO2 un nolemis, jo pretējā gadījumā patērētāji pirks no Ķīnas šos transporta līdzekļus un vēl no citurienes. Mm, ir jāatbalsta pētījumi un attīstība un arī investīcijas infrastruktūrā. Un tas tad nu, ir mans jautājums, jo tas aptver jūsu kompetenci jomu, jo mēs attīstīsim jaunu investīciju politiku, jaunu e, m, instrumentu ES investīcijas, EU invest, un tad nu, ļoti svarīgi, lai mēs prioritizētu un mēs investētu uz nākotni vērstā infrastruktūrā, piemēram, elektrificētā infrastruktūrā, šīm nākotnes mašīnām. Neviens nepirks šos automobīļus, ja nebūs pieejama atbilstīga infrastruktūra. Nu, tad, uh, būs runa, ka tas ir dalību valstu kompetencija, bet eh, tās mm, neko nedara. Un tad nu, tas ir mans jautājums jums, kā var izveidot holistisko pieeju, sasaistīt CO2 emisiju jautājumus mašīnām un smagajām mašīnām un investīcijām Eiropas Savienības infrastruktūrā, lai parūpētos par to, ka cilvēki iegādājas eh, mašīnas un tam var arī braukt. Un vēl arī atbalsts eh, pētījumiem, attīstībai. Un pēdējais jautājums vēl. Tas varbūt vairāk mm, par pārēju, jo ir nepieciešama pārēja uz jauno sistēmu. Kā mēs parūpēsimies par to, ka cilvēki, kas tajā darbosies, būs ar mm, visu nepieciešamo, lai ieņemtu šos nākotnes darba vietas? Paldies, liels paldies! Nākamais runātājs, kas no nu Demska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos jums uzdot vienu konkrētu jautājumu. Tātad, mans jautājums būs pat varbūt divi jautājumi un kas interesē sabiedrisko domu un kas saistās ar eh, digitālo jomu, industriju, enerģētiku. Austrijas prezidentūrai būs jāstājas pretī mm, šiem izaicinājumiem. Tā es domāju par autortiesībām digitālajā ērā, digitālajā vidē. Mēs visi zinām, ka Eiropas parlaments joprojām strādā pie savas pozīcijas izstrādes eh, šajā jautājumā. Un man šķiet, ka eh, vismaz līdz šim padome nav atrisinājusi eh, problēmu, lai izlīdzinātu lietotāju intereses, kuri ir pārpludinājuši man e-pasta. E Mm, adresi un no otras puses, kā atbalstīt uh, radošo nozari. Eiropā un šīs divas puses, šīs divas jautājumas padomē īsti nav izdevies uh, izlīdzināt un atrisināt, kā jūs redzat uh, turpmāko darbu nākotni padomē. Kāds jūsu skatījums? Un es ceru, ka Austrijas prezidentūrā pirmais trialogs uh, par šo tēmu beidzot notiks. Tas tad pa pirmo jautājumu. Otrais jautājums arī ļoti būtisks mm, sabiedriskai domai. Mm, te ir arī politiska, pat ģeopolitiska nozīme, proti direktīvas par gāzi pārskatīšanu. Nu, astoņi mēneši jau pagājuši un padomē tā arī neizdodas nonākt pie kopīgas pozīcijas, lai sāktu trispusējās pārunas par šīs direktīvas pārskatīšanu. Tur ir arī runa par ļoti pretrunīgu projektu, proti Nord Stream 2. Turklāt Vācijas puse arī nesen ir apstiprinājusi, ka ekonomiski raugoties, ir Nord Stream 2 nemaz nav eh, ilgspējīgs projekts, un tad mans jautājums, vai Austrija plāno par to runāt koreperā? Nu, tas tāds eh, retorisks varbūt jautājums, tomēr man tas bija jāuzdod. Vai Austrijas prezidentūra būs spējīga ieņemt neitrālu pozīciju šajā jautājumā. Es to tā jautāju, jo zinu, ka Austrijas uzņēmumi ir iesaistījušies šī projekta īstenošanā. Bet vēl papildi jautājums. Jūs atsaucāties uz uh, apvārsni šo projektu, ka jāizmanto viss Eiropas potenciāls. Es uzskatu, ka jādara viss nepieciešamais tā, lai, tā, lai nebūtu nepieciešams otrais mm, Marijai Sardovskai doties uz Parīzi, aprecēt mm, kurī un mm, tā sākt savu zinātnieces karjeru. Es domāju, ka arī visās citās pilsētās ir daudz talantīgu sieviešu, kas spētu strādāt zinātnes jomā. Tagad Lināras kundze. Frau Ministerin, vielen Dank. Paldies ministra kundzei, ministra kungam, paldies par jūsu prezentācijām. Paldies arī, ka digitalizācija ir viena no Austrijas prezidentūras prioritātēm. Man ir prieks, ka var izteikties pozitīvi. Ministras kundze, jūs Eh, iepazīstinājāt mūs ar to, kāds ir jūsu eh, redzējums eh, no Austrijas viedokļa. Un te es vēlētos piekrist tam, ko teicā Kastīlā Vēras kundze. Esmu uh, digitālās Eiropas programmas uh, referent, referenti, to pieminēja arī kolēģe jau. Un šajā programmā ir iekļaut atsevišķi punkti, uh, ko pieminējāt jūs un arī Fasmana kungs - mākslīgā inteliģence, kiberdrošība, digitālās prasmes, piemēram. Un es uzskatu, un tas ir viens no uh, projektiem, ko es ceru, ka Austrijas prezidentūra izvirzīs kā vienu no prioritātēm, lai virzītos uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Eiropas Savienība jau ir uh, pētniec, viena no pētniecības līderēm, un es ceru, ka mums arī uh, izdosies uh, panākt arī tādus uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Vēlējos jautāt, vai pētniecības un digitalizācijas jomā uh, tika pieminētas prioritātes, bet uh, es gribētu saņemt cīkāku informāciju, kā tieši tas notiks un uh, kā Mm, jūs domājat tieši šīs prioritātes sasniegt Eiropas līmenī? Kā Eiropas parlamenta deputāte un arī mēs kā komiteja vēlētos saņemt skaidru atbildi uz to, kāds ir Austrijas prezidentūras redzējums par to, ka uh, Eiropai vajadzētu funkcionēt kā digitalizācijas līderei. Paldies! Lielas paldies! Jāborkungs no zaļajiem. Paldies, priekšsādātāji! Arī es vēlētos eh, sirsnīgi eh, sveikt jūs Eiropas parlamentā. Man ir jautājums ministra kungam Fasmanam, izmantojot iespēju, ka jūs esat eh, atbildīgs arī par kodoli jautājumiem. Es vēlētos runāt par Eurātomu līgumu. Tas ir 60 gadus vecs regulējums bez būtiskiem atjauninājumiem pēdējo mm, gadu laikā. Eh, tomēr situācija mūsu enerģētikas tirgūs dalību valstī pilnībā atšķirās salīdzinājumā ar apstākļiem, kad Euratom līgums tika radīts. Tātad vairāk vai mazāk eh, līgums ir novecojis, tad tiešām pienācis laiks apsvērt eh, reformu, līgumu pārskatīšanu un pretruns ar citām Eiropas regulām, to starp konkurences likumu un publiskā iepirkuma regulu arī tiek izgaismots tiesas eh, procesos, ko aizsāka Austrijas eh, mm, valdība. Mēs gaidām vienas lietas atrisinājumu ceturtdien arī un bija arī par um, spēkstaciju lietu. Nu, tā tad ir skaidrība, ka Euratom līgumiem ir problēmas, kā mēs varam piem piemērot kopīgi šo līgumu, un arī plāns par enerģētikas savienību, līgums par Eiropas Savienību, līgums par Eiropas Savienības darbību un uh, konkurences uh, likumu un publiskā iepirkuma uh, likumdošanu. Un tad es mm, priecātos par iespēju atvērt debates par Euratom līgumu tā, lai to veiksmīgāk saskaņot ar citām Eiropas Savienības regulām, kā konkurences regulu. Nu, kā jūs to saskatāt eh, šo situāciju, vai Austrijas valdība ir gatava runāt par šiem jautājumiem? Paldies, kolēģi no ENF, kā ierasts, Kapelas kundze. Došu jums vārdu. Vorsitzende, dass ich zwei Paldies! Jūs eh, palicāt diviem koordinatoriem, tas mm, jau īpaši piesaistot. Paldies eh, jums, eh, jo sevišķi jums ministrs kundze un jums arī ministra kungs. Paldies, ka iepazīstinājāt mūs šeit komitejā ar jūsu prezidentūras prioritātēm. Jūs atsījāt, ka rūpnieciskās politikas stiprināšana viens no jūsu prioritātēm prioritāriem punktiem, mēs, protams, to ļoti atbalstam. Mums tāda vīzija, ka Eiropā 2020 par 20% pieaugs industrializācija, gan Austrijā, gan Vācijā, gan citās Eiropas Savienības, varbūt zemēs vis, nevis tur tā domā, bet, nu, tad tiešām jāpiestrādā pie tā, lai rūpniecība attīstītos. Tas palīdzēs izaugsmē un darba vietām, tam, protams, nepieciešams arī investīcijas. Eiropa piedalītos labajā tirgu. Tas ir svarīgi mūsu pilsoņiem. Ir pieminēta digitalizācija kā viena no svarīgākajiem mūsu prezidentūras aspektiem, kas sarūpēs um, izaugsmes potenciālu. Mūsu kolēģi Helga ir referenti šeit par digitālo Eiropu. Tas viss liecina par to, ka Eiropas līmenī digitalizācija ir tiek piešķirta ļoti liela nozīme. Joma ir eh, milzīga, plaša, eh, liels eh, potenciāls. Par 55 miljardiem eiro, tātad augt gadu Eiropā. Jūs pieminējāt izglītību, digitālās iemaņas. Šodien komitejā priekšpusdienā mēs balsojām par ziņām par kiberdrošību, kas ir svarīgs aspekts digitalizācijas jomā. Nu, tas ir viens dosie, kas tagad tiks skatīts trilogos. Nu, tur mums būtu nepieciešams spēcīgs atbalsts. Eh, ir runa par digitalizāciju. Mūsu prāt un komisijas prāt. Kiberdrošība, sevišķi ENISA, pat atbildīgā aģentūra, tai jāsniedz jauns mandāts, jauni resursi, tāpat arī jaunas, jauns, piemēram, certifikācijas jomā. Um, Nu, un ir ja kompetences centri kiberdrošības jomā, figurēšajā ziņā. Kā jūs uz tā skatā, skatāties? Katrai valstī būs atsevišķs centrs, vai kā jūs to iztēlojaties? Kā tas notiks? Un tad vēl izturmināt vienu jautājumu - tirsniecības politika. Kas laikos, kad dzīvojam ar tādiem neaprēķināmiem partneriem, ir uh, svarīgi. Jaunzālanda un Austrālija norit uh, sarunas šiem zemēm, kas eh, koncentrējas uz eksportu, tas arī ir svarīgi. Un tas vēl ir jāsaist rūpniecības politika. Vēl es vēl lūgtu jums eh, līdzsaku šiem diviem punktiem - tirsniecības politika un digitalizācija. Varbūt jūs varētu pieminēt pāris pasākumus, kas jūsuprāt ir svarīgi, lai stiprinātu industrijas rūpniecības standārtus eh, Eiropā. Un Fasmāna kungam vēlos vaicāt, jūs pieminējāt apvārsnes Eiropu programmu. Nav šaubu, ka tā uh, ir izcila pētniecības programma, bet mēs uh, nu, kā parlaments, protams, uh, strādājam ar tiem līdzekļiem, ko paredzējusi komisija 100 miljārdu eiro. Mēs neesam apvienot, vajag vairāk. Strādājam pie diviem ziņojumiem. 120 miljārdiem būtu jābūt šīs programmas budžetam, jo mēs uzskatām, ka inovācijas un pētniecība ir tik svarīgi dzinējspēki, kas sarūpē izaugsmi darba vietas un tāpat arī piesaista investīcijas. Tādēļ svarīgi šeit ir iesaistīt līdzekļus un uh, vēlos uzzināt, kāda jūs nostāja sarunās uh, par DFS. Vai nevarētu tomēr panākt papildus līdzekļus apvārstiem 20, uh, tātad apvārstiem Eiropu? Nu, varbūt no citām jomām pārnest līdzekļus uz, uz apvārsni. Un Tā lietas, kas būtu jā, jāuzlabo, Innovation Council, tātad šī, mm, tā ir laba lieta, inovācijas, protams, vajadzīgas, bet jā, ir teist arī uz tirgu, uz, uz ražošanu. Jūs zināt šīs misijas. Misijas, kā sameklēt, kā uztaustīt, teiksim, piemēram, tērauda, CO2 neitrālu ražošanu tā tālāk, nu, nu pie tā vajadzētu piestrādāt. Nu, vēl, um, kā saistās apvāršanas ar struktūra fondiem? Vai tā ir iespējama šī sinerģija? Kā jūs uz to raugāties, ministra kungs? Uh, our... Te esam izsmēluši runātāju sarakstu no politiskajām grupām tagad. Uzklausīsim pārējos kolēģus. Lūdzu, izsakieties īsi, kolēģi. Pirmais sarakstā Rubika kungs. Jā, ja, recht herzlichen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsādātāji. Prieks redzēt mūsu vidū abus ministrus. Uh, Eiropā Tad mums ir tāds uh, veidošanas noskaņojums ne tikai Austrijas prezidentūras laikā, bet mēs arī strādājam pie budžeta nākamajiem septiņiem gadiem. Tādēļ es vēlējos jautāt, uh, Kā jūs domājat, kā mēs varētu optimizēt mūsu politiku un kā lai mēs labāk un fokusētāk runājam ar mūsu pilsoņiem? Mēs nobalsojam par Eiropas komunikāciju kodeksu un arī tajā apspēdām vairākus svarīgus jautājumus. Runājam par komunikācijas izmaksām un cenām. Vēlējos jautāt, vai tad, tagad uh, ir liela problēma, ka gigabaits Eiropā maksā aptuveni 7 eiro, kamēr citos kontinentos tas var maksāt daudz, daudz, daudz vairāk. Kā tas ietekmētu tirzniecības uh, politiku? Mm, protams, kā tas saistās arī ar mūsu digitālo tirgu. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Un Fasmana kungs. Mans jautājums būtu šāds. Uh, tagad ir šis uh, superdators arī Austrijā. Austrija ir valsts, kurā ir kvantu datorika ļoti spēcīga joma. Uh, mēs vēlamies arī, tad, protams, atbalstīt šīs jomas. Mums izdevās palielināt Eiropas parlamentā arī budžeta palielinājumu. Uh, lai atbalstītu pētniecību un inovācijas, lai mēs varētu radīt jaunas lietas, kas radītu mums jaunas iespējas. Tad kāds jūsu komentārs par to? Paldies, un Dalundas kungs tagad. Um, thank you, Chair. I have... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājumi ministram Fasmanam. Vispirms par klimata rīcību. Paraugoties uz uh, auditu, kas bija veikts par apvārsni 2020, nu, nav bijis pietiekami daudz uh, finansējuma klimata rīcībai. Bija 25% mērķis, tomēr mm, uh, mēs nenonācām pie gaidītā. Bija pat jautājums par to, vai 13% bija precīzi mm, skaitļi, kas uh, par projektiem, kas tika uzskatīti par un saukti par klimata projektiem, bet tāda beig beigās nebija. Uh, Un eh, kas būs jūsu rīcības plāns, lai sasniegtu 35%? Otrakārt, Barcelonas deklarācijā ir teikts, ka dalību valstīm būtu jāpalielina R&D um, eh, finansējums līdz 3% no IKP. Mēs esam visai tālu no mērķa sasniegšanas. Ko jūs piedāvāt darīt, lai sasniegtu mērķi un mm, atbrīvot inovāciju potenciālu? Tālāk apvārsnis. Uh, laika grafiks. Visi saprot, ka padomi nesteidzas mm, izpildīt termiņus, bet eh, kāpēc gan, lai mēs steigtos, ja viņi to nevēlas? Mm, nu, lai mēs arī eh, kaut ko konkrētāku redzētu 2021. gadā. Lielas paldies! Heller Kungs. Um, ganz herzlichen Dank. Ich ähm, möchte meine Frage an Paldies! Vēlējos uzdot jautājumu Fāsmana kungam. Tad jūs tā ļoti uzmanīgi pieskārāties finanšu ietvara jautājumam savas prezidentūras laikā. Bet uh, tad mums vajadzēs panākt vienošanos par 3% mērķi. Jā, tad Ja tas tā procentuāli izdoties, tad mums būs 790 miljardu uh, budžets, un tad arī dalība, uh, tad valstīm un arī nozarēt vajadzēs sasniegt šo 3% mērķi. Šie 100 miljoni, ko pieminējām, tiem jāpievēršas ļoti uzmanīgi. 10 miljoni lauksaimniecībām, jūsu kolēģis to pareizi e, noformulēja. Tad 10 miljardi lauksaimniecībai, 3,5 miljardi uh, e, IT jomai, ko daļai varētu finansēt arī no pētniecības instrumentiem. Jāc, jāatzīst, ka programma neizskatās, ka tā ir, ka tā ir pienācīgi finanšu līdzekļi. Jāgaida tātad jāskatās, vai padoma atbalstīs šo 3% mērķi, balsojot par to. Iepriekš esam saskārušies to, ka tieši pro problēma ir padomē. Parlaments atbalstīja to, ka mēs apturam procesu uz trīs mēnešiem, jo iepriekšējais sarunās vienošanās ne, nevarēja tikt panākta. Mums jānosaka ambiciozi mērķi Mēs vēlamies sniegt padomē iespēju ātrāk sagatavot sarunu pozīciju. Iepriekš runājām par 18 mēnešu procentu, kas divos mēnešos, uz diviem mēnešiem tika apturēts. Un tādēļ vēlējos jautāt no mūsu ambīcija viedokļa, kādas ir jūsu ambīcijas? Es nerunāju tik daudz par uh, laika grafiku, bet par uh, to, kā tiks izstrādāts pozīcijas atsevišķos jautājumos. Paldies, Soriņokungs! Presidente, Srs. Ministrs, em primeiro lugar, uma das. Paldies, priekšsādātājas vēlētos teikt, ka es priecājos, ka digitalizācija ir viens no Austrijas prioritārajiem jautājumiem, un tas ir tāds e, tādā satvarā, ka Eiropai ir jāveic aizsargojošā funkcija, un tas viens no saukļiem. Tad kā mēs varētu izmantot digitalizāciju, lai veiktu šo aizsargāšanu un lai iekļautu šo aizsargāšanu un drošību, lai būtu iekļaujoša pieeja S&D nu, referenti šajā ziņojumā par digitālo Eiropu ir varējuši daudz par to runāt un varbūt varēsiet arī atbildēt uz manu jautājumu, jo tas, kā to varēs izdarīt, atrisināt šobrīd, ietekmēs arī prioritātes tam, kas tiks darīts pēc tam. Mēs redzējām e, e, Junkera aizsākto iniciatīvu, kur bija runa par vairākām e, lietām, un tur mēs vēlējāmies rēģēt. Mēs runājam par 17 um, pašvaldību konu kandidātiem un ir ārkārtīgi svarīgi. Tas un mēs vēlētos noskaidrot, vai varam rēķināties ar jūsu atbalstu Eiropas subsīdijām, kuras varētu ieguldīt uh, urbānajās zonās, arī laukos joslās, un tad F4U šī iniciatīva, kā mēs varētu tur iekļaut arī piekļuvu izglītībai, veicināt Eiropas vērtības, lai tas būtu kā tāds aizsākums jaunai Eiropas digitālajai identitātei. Nu, man tas liekas ārkārtīgi svarīgi. Un šī digitālā tēma ir parādījusies. Es ceru, ka jūs varēsiet to atbilstīgi izmantot. Ministra kungs, jūs runājāt par enerģētiku, ka tā ir viena no prioritātēm, bet uh, tā plašāk jūs to nemaz neizklaistījāt. Mēs mūsu komitejā cenšamies runāt par tādām tēmām kā enerģētikas pārvaldība, atjaunojumā resursu direktīvas pāra skatīšana, enerģētikas efektivitāte un tā tālāk. Austrijas prezidentūras laikā valstīm būs jāiepazīstina ar saviem rīcības plāniem 2023. gadam šie pirmie projekti, bet tāpat valstīm būs jāiesniedz mm, plāni Nu, pirmie plāni sākot no šī gada. Un uh, ko jūs plānojat šajā jomā, plānā, kas mums ir tik svarīgs par enerģētikas pakotni? Jā, un iespējams, ka mm, tur bija par enerģētiku runa, tomēr es nesaņēmu tulkojumu poļu valodā, saka priekšsēdētājs. Mm, es varu atkārtot visu poļu valodā, saka runātājs. Mm, bet, nu jā, sekretariāts man teica, ka runa ir par enerģētiku. Kolēģi, jums ir jāatceras, ka nākamais darba kārtības punkts būs eh, tieši enerģētikas diskusija. Mēs sāksim eh, skatīt šo tēmu pēc 20 minūtēm, un tad iespējams, ka nākamajā punktā būtu atbilstīgāk skatīt šos jautājumus. Tomēr, ja jūs vēlaties to darīt jau tagad, tad ministrs ir kopā ar mums, to viss ir iespējams darīt. Nu, ja es pareizi sapratu, ko jūs teicāt, nu šoreiz man bija nedaudz grūtāk. Nu, tagad došu vārdu nākamajam runātājam, Saudārgas kungam. Thank you, Jerry. Eh, my congratulations. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu prezidentūru par nu, visaptvarošo pieeju. Jūsu Eh, prezidentūras pusgadam. Tomēr man ir specifisks jautājums par mākslīgo intelektu. Industriālajos plānos, kas ir tālajošāki, reizēm ir vieglāk izdarīt kādus paredzējumus. Protams, arī mākslīgais intelekts vēl attīstīsies un tam ir savu priekšvēsturu, bet kas tad ir noticis pēdējo piecu gadu laikā? Šis izrāviens eh, ir bezprecedenta. Tas runāja par datoru kapacitātēm, lielajiem datiem, kas ir atbilstīgi analizēti. Un industrija ātri reaģēja, investīcijas augu milzu ātrumā šajā jomā un ir iespējams arī kaut ko palaist garām. Šeit nu, bija Eiropas komunikācija, arī ASV, Ķīna politiski reaģēja. Ko Austrijas prezidentūra plāno konkrēti darīt šajā jomā, vai ir kādi plāni, vai arī notiks darbs kā līdz šim? Lielas paldies, kolēģi! Nākamais runātājs! Demontes kundze. Paldies priekšsēdētāji. Man ir viens jautājums. Ministres kundzei Šrambukai. Pirmais jautājums par Eiropu, kas aizsargā. Un jums ir šis sauklis, mm, kas attiecas galvenokārt uz migrāciju, bet vai jums ir kāda konkrētāka pie šajā jomā? Jo Jo šķiet, ka nu, tā programma vēl ir eh, tikai tā ar kauliem, bet bez gaļas. Un runājot eh, arī par nodarbinātiem, nu 11. aprīlī bija um, vēstule par EPO Bank Itāliju, kas piedara pie Austrijas eh, grupas, un tur bija runa par darba vietu likvidēšanu 7. jūnijā mēs nosūtījām vēstuli par šo tēmu un nekādu atbildi nesam saņēmuši līdz šim brīdim. Kā mēs Eiropas līmenī varētu reaģēt, ja mēs nesaņemam pat atbildi uz parastu vēsturi? Runājot par pētniecību un superaprēķiniem, nu tas vairāk ir Fasmana kungam, runājot par konkurētspēju ar Ķīnu un ASV. Nu, mums te ir eh, robi, ir trūkumi tehnoloģiskajā attīstībā un arī zinātniskajā pielietojumā, kā rīkoties, lai pārvarētu šo atpalicību un trūkumus. So it's not so, so important. And, uh, well, uh, last but... Un pēdējais runātājs manā sarakstā - Mieringas kundze. Informēšu jūs, ka Kabesonas Ruijas kundze ir gatava pieņemt visus mūsu kompromisu grozījumus. Viņa man informēja par to, ka viņa zina, kas ir mūsu kompromisi itre komitejā. Tad nu, viņa ir gatava tos pieņemt. Es viņai teicu, ka 90% mm, eh, grozījumu ir nobalsoti tad tas ir jāuztver ļoti nopietni. Nu, pirms stundas mēs eh, ar viņu visu šo jautājumu izrunājam. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Šambokas kundze un Fasmana kungs. Liels paldies, ka esat ieradušies. Man ir jautājums par apvārsnes Eiropu. Vai padomu tiešām virzīs uz priekšu šo failu un. Uh, Mm, plāno to virzīt uz priekšu šī mandāta laikā. Mēs piekrītam Eilerkungam par strateģisko programmēšanu, kas joprojām ir uz jautājuma zīmes. Un tāpat kā mēs varam pārūpēties par to, kas savstarpējā sasaistas starp likumdošanu īpašajām programmām, CLS, Invest Europe un kohēziju eh, var tikt nodrošināt. Un visbeidzot, pēdējais jautājums. Mēs cenšamies mm, izvirzīt to, kā NR Mm, sistēma uzlabojas tad, ja investīcijas notiek arī valsts līmenī. Mēs uzskatām, ka vairāk cilvēkiem būtu par to jārunā, tā vietā, lai censtos nogremdēt ekscelences ideju un koncentrēties uz aktivitāšu paplašināšanu. Kāds ir padomes skatījums un prezidentūras pozīcija attiecībā uz struktūrālu fondu kohēzijas līdzekļu izmantošanu plašākā veidā? lai atbalstītu R&D jomu un tās attīstību. Lielas paldies! Un tagad pievēršamies trešajai sanāksmes daļai. Un sākumā došu vārdu Šrambukas kundzei, lai viņa atbild uz uzdotajiem jautājumiem. Un pēc tam Fasmana kungs varēs atbildēt. Lūdzu! Thank you very much to all of you for Paldies! Paldies visiem par lieliskajiem jautājumiem. Atkal runāšu vācu valodā. Sākšu savas atbildes ar digitālās Eiropas programmas tēmu. Tā tika bieži pieminēta. Mēs kā prezidentūra atzī, atzinīgi vērtējam šo priekšlikumu digitālās Eiropas programma 2021. līdz 2027. gadam. Uh, Eh, te mēs spēs, te ir ļoti svarīgi stiprināt Eiropas lomu ātri mainīgajā digitālajā pasaulē. Mums ir jāparedz pienācīgs eh, finansējums un arī jādomā par atbilstošu investīciju apjomu. Tas mums ir ļoti svarīgs dosjē. To mēs atbalstam. Un vēlēs atgādināt par dažām tēmām, par ko runāju. Eh, piemēram, mēs runājam par mākslīgo inteliģenci, uh, Uh, par uh, digitālajām kompetencēm un digitālās kapacitātes optimāla izmantošana un uh, sastopējās savienojamība. Mums vajadzētu runāt arī par uh, digitālajām kompetencēm. Tā ir ļoti būtiska tēma digitālās Eiropas programmas ietvarā. Manuprāt, tas būs vissvarīgākais aspekts. Ja aplūkojam dažādus pētījumus no Eiropas, tad redzam, ka vēl joprojām ļoti liela sabiedrības daļa ir ar ļoti ierobežotām vai vispār bez digitālajām prasmēm. Un tas ir cieši saistīts arī viņu nodarbināšanas iespējām un uh, par pašreizējo nodarbinātību un nodarbinātību nākotnē. Uh, Ja runājam par finansējumu un finanšu ietvaru, vēlējos tikai īsi norādīt, ka e, finanšu aspekti un arī daudzgadu finanšu schēma ir būtiski jautājumi. Padome e, jau e, ir sākusi darbu pie daudzgadu finanšu schēmas. 14. maijā notika tikšanās un Es um, uzskatu, ka tas ir tāds uh, vienots uh, jēdziens, vienots koncepts, tas vienots mērķis, kas mums visiem ir jāsasniedz. Runājot par Eiropas kiberdrošību, bija vairāki komentāri un jautājumi uh, pēc ļoti intensīvā Igaunijas un Bulgārijas prezidentūru darba notika arī sanāksme 8. jūnijā, kur tika runāts par uh, regulu par uh, aģentūru, kas strādās ar šo jautājumu. Mēs esam gatavi turpināt darbu un arī cieši sadarboties ar uh, parlamentu. Kiberdrošības jautājumi, ar tiem saskaramies eh, visās dzīves jomās. Tas saistās arī ar eh, digitālajām prasmēm. Un vēlējos arī eh, norādīt vēl kādu svarīgu tēmu - inovāciju mezglu veidošana. Manuprāt, Tad mums ir iespēja veicināt ļoti labu attīstību šajā jomā Eiropas līmenī. Un Mm, tas arī viens no jautājumiem, pie, uz ko mūsu prezidentūra gribētu koncentrēties. Ir jādomā arī par nacionālo kompetenču stiprināšanu, lai varētu tikt pildīt šī starpnieka loma. Un lai šie jautājumi arī nepazūd no dalību valstu uzmanības loka, arī pašām dalību valstīm ir atbilstoši jāinvestē. Nākamā svarīgā tēma, ko arī jūs pieminējāt, un tas ir par to, kā mēs nodrošinam uh, mūsu lielo un vidējo uzņēmumu uh, konkurētspēju arī digitalizācijas apstākļos. Tie ir jautājumi, pie kā mēs intensīvi strādāsim. Ir jādomā par ātra progresa panākšanu. Uh, informācijas un datu pieejamības jautājumos. Mums, tad mēs strādāšu savu kolēģi Hansu Fasmanu un par to, kā varētu nodrošināt to visu uzņēmumiem. Mēs varat paļauties uz mums, ka mēs vēlamies uh, intensīvi strādāt un panākt ātru progresu. Vēl tika pieminēts uh, arī uh, rūpniecības stratēģijas jautājums um, rūpniecīs stratēģijā tiek apvienotas dažādākās rūpniecības politikas, kā mēs to plānojam panākt. Prezidentūras um, dokumentā, kam vajadzētu būt gatavam septembrī, par to tiks runāts. Mēs arī domājam par mehānismu izveidošanu rūpniecības politikas jomā. Ir jānodrošina līdzvērtīgi spēles noteikumi ar citām jomām mēs runājam ne tikai par vidi vai par klimata politiku, mēs vēlamies iekļaut arī aspektu, kas varbūt ir nedaudz aizmirsts, tātad, kur ir Eiropas potenciāls, kur var tik veidotas jaunas darba vietas. Um, um, te runāju par jaunajām jomām, arī mākslīgo inteliģenci, kas varētu mums palīdzēt veidot jaunas darba vietas. Un atbildot uz to, Tad, tad, tad kādi ir mūsu galvenie darba jautājumi prezidentūras laikā? Tad pirmais uzsvars tiek likt uz tēmu Eiropa, kas uh, aizsargā, aizsardzības joma. Otra tēma būtu digitalizācija. Tas ir pamats labklājības un uh, konkurences, konkurētspējas stiprināšanai Eiropā. Uh, Un tā mēs runājam arī par jaunu darba vietu veidošanu. Jums izdosies veidot, attīstīt jaunas jomas vai arī atgriezt zaudētās rūpniecības jomas Eiropā. Tas ļaus mums arī radīt jaunas darba vietas. Te mums izdosies arī panākt šo noteikto mērķi par mainīto darba profilu um, arī. Tad, tad, tad uh, par to noteikti runās arī mans kolēģis, un varēs sīkāk un izvērstāk par to runāt. Runājot par automā uh, biļu nozari, te ir runa par diviem uh, virzieniem. Tirzniecības jomā uh, muitas tarifu ieviešana, uh, ar to aktīvi strādā komisija. Mēs gribētu, lai būtu iespējams atrast uh, risinājumu, izēju no šīs situācijas. Un, un, uh, tika ieviesti muitas tarifi un tad bija pretpasākumi uh, tarifa alumīnijam, bet uh, mēs, uh, uh, mums ir arī jādomā par uh, turpmāko situāciju, runājam par automobīļu ražošanas joz, jomu. Uh, mūsu prezidentūra vēlētos tad, tad meklēt mierīgu risinājumu, lai situācija tālāk neeskalētos. Runājot par CO2 samazinājumu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, ko nedrīkstam aizmirst. Te runa var būt ne tikai par uzņēmumiem, Eiro, jābūt Eiropas līmeņa līdzsvarotāji programmai vai pasākumiem man arī ir ļoti svarīgi vēlreiz uzsvērt to, ka digitalizācijai ir vairāki aspekti. Mākslīgās inteliģences jautājums būs mūsu darba fokusā. Tāpat arī ir jārada pieeja vidējiem uzņēmumiem, pieeja datiem no vienas puses un arī mākslīgās inteliģences iespējām. Tas ir ļoti svarīgi. Uh, Un lielākais izaicinājums vidējiem uzņēmumiem Eiropā ir tas, lai, mē, lai viņi nezaudētu šo piesaisti un piekļuvi. Jādomā par vidējo uzņēmumu atbalstīšanu. Gan ar digitālās Eiropas programmu, gan arī strādājot pētniecības un attīstības jau, jautājumā, gan arī regulatīvā ietvara kontekstā. Paldies jums visiem par jūsu komentāriem. Es ceru, ka atbildēju uz visiem jautājumiem. Ja nē, esmu gatava runāt arī jums divpusēji. Es um, nodošu jūsu vēstījumu maniem ekspertiem pārdomām. Paldies! Paldies, ministrs Kunds, par jūsu sniegtajām atbildēm. Hainz, Fasnokungs, uh, ministrs Kungs, vēl jums. Nu, Rens kundze jau te atbildēja uz lielāko daļu jautājumu, ļoti labi atbildēja, bet, nu, nu digitālajā laikā, ja nu viņai bija tur, tur um, vairāk jāgatavojas ar priekšsētē. Nu labi, lai nu kā. Izskanēja svarīgs jautājums. Brents kundze norādījusi strateģisko pieeju arī um, pētniecības veicināšanas jomā. Un viņai ir pilnīgi taisnība. Domājot par zinātnes, um, tad uh, sekmēšanas stratēģija jādomā kompleksi. Un uh, jāakcentē tas, par ko mēs zinām, ka, uh, ka tas uh, sekmējas Eiropas. Uh, tautsēmniecisko konkurētspēju, bet ir svarīgi arī no sociālā viedokļa raugoties. Un apvārsnes Eiropa ir um, tur nu, atrast labs līdzsvers starp otro um, pīlāru un dažādiem klāstariem. Un katrs no tiem saistās ar tādu svarīgu zinātnisku jautājumu, bet arī tādu strateģisku virzību, strateģisku virzienu nu, varbūt. Un viens no šiem klāstariem, piemēram, ir klimats, tālāk enerģētika un drošība, mm, saskaņot kohēz, tātad eh, kohēzijas ziņā vienlīdzīga sabiedrība, nu, ka šādā virzienā tā programma apvāršanas 20, un vienlaiks arī pirmajā pīlāra ietvaros, eh, tur ir tādi pamatpētījumi, pētījumi, kas nāk no, tā teikt, no apakšas, kur, eh, kur mēs dodam iespēju izvērsties radošiem zinātniekiem un zinātniecēm, un pašiem uh, teikt savu vārdu, kas viņuprāt ir strateģiski svarīgākie jautājumi no viņu viedokļa raugoties. Strateģiskie jautājumi, kas eh, nāk no komisijas vai, vai no, no, no teiksim, maniem ekspertiem vai no ministrijas, tas, protams, ir ļoti uh, labi un smalki, bet uh, nav nekur zvanīts, ka tie ir inovatīvākie jautājumi. Reizēm ir svarīgāk ieklausīties, kas tad uh, liekas svarīgākais pašiem pētniekiem. Tātad bottom-up šī pieeja. Nu, mm, kā atrod attiecīgais līdzsvars programma apvāršanas Eiropas. Tad. Brents kundze norādīja uz vēl vienu jautājumu. Vēlos to atkārtot. Tātad, eh, jautājums par digitālo pārēju. Vēlreiz jāņem vērā tas, eh, kurš tad varbūt paliek eh, tā teikt aiz borta šajā procesā. Vecuma kategorija 50 un plus, tā tad, nu, nu, viņi, protams, cenšas tikt laikmetam līdz, bet viņiem ir jauni. Uh, izaicinājumi. Viņiem nepieciešama papildus izglītība, lai viņi varētu sakot līdz šai digitālajai pārējai. Tas, protams, nav manas ministrijas pārziņā, varbūt nedaudz manas ministrijas pārziņā. Vairāk tas ir eh, dalībvalstu valdību pārziņā esošs jautājums. Kas no Debska kungs tālāk? Nu, atvainojos, ka nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Man poļu valoda nav varbūt tā, tā labākā. Nu, <laughs> to pašu gan vajag teikt par vācu valodu. Labi, nu, lai nu kā, jūs uzdevāt divus pamatots jautājumus. Tātad eh, mēs zinām, ka zinātniekam nevienmēr veicās eh, viegli, protams. Un eh, mēs tagad zinām, ka Eh, ir EC plāns, tātad plāns eh, digitalizēta eh, izpēta. Ir iespēja dot, iegūt sākuma grantus, konsolidētos grantus vai, vai tātad senior grantus. 1,5 līdz 2 miljonu eiro ir iespēja iegūt un ieveidot attiecīgo darba grupu. EC ir kā tāds. Uh, pamatpētījumu dzinējspēks Eiropā, lokomotīva tā teikt, un attiecīgi tiek arī novērtēti. Uz Kladovskas kundzei. Nu, šodien viņa nenāktos kādu aprecēt, lai tālāk viņai būtu vieglāk karjerā. Apvārsnes uh, 20, tad Eiropa ir no dzimuma līdz tātad viedokļu raugoties līdzsvērta programma, tur tas viennozīmīgi ir svarīgākais, kas pašiem zinātniekiem ir padomā. Uh, projekti tiek izslēgti pastoties uz uh, to vērtību. Protams, viņam paturot prātā šo kopējo augstādījumu. Nākamais kolēģis, kas izteicās, jūs uzdevāt arī jautājumu par Eiratomu līgumu un uzdevāt to tieši Austrijas prezidentūrai. Nu, jums ir zināms galvas sāpes ar šo jautājumu, man savukārt ir atbildi. Austrija, kā jūs zināt, ir kritisks eh, skatījums uz eh, atomenerģētiku kopumā, un šis kritiskais skatiens arī nav tagad mainījies kritiskā nostāja. Austrija ilgāk laika iestājas par to, ka ir tom līgums ir, ir jāreformē. Protams, ir nepieciešams uh, balstīties uz aizsargu klauzulām šajā līgumā. Tam ir sava aizsargu funkcija turpmāk jāpilda. Un nepieciešams panākt tehnoloģisku līdzsvaru un vienlīdzību starp dažādiem energoražotājiem, dažādām tehnoloģijām un tāpat arī lēmumu pieņemšanas procesā jādemokratizē. Nu, tā ir tā labā ziņa. Sliktā vēsts varbūt ir tāda, ka, ka Eiropas līgumu mūsu prezidentūras laikā mēs nemainīsim. Nodosim šo dosē tālāk Rumānijas eh, prezidentūras gādīgajās rokās. Un tam ir labs pamatojums. Kā Pelskundze, vai jūs vēl joprojām esat šeit? Jā? Kopā ar kolēģi vēlos atbildēt šo jautājumu, jo nu, tie Nu, tas saistās ar līdzakļiem, tātad 120 miljārdi būtu pietiekams finansējums. Nu, ja būs vairāk nekā 100 miljārdi, es varu sacīt, es personīgi, protams, neraud, nu, nebūtu, tā teikt, lūpu neuzmest. Bet jautājums par budžetu. Protams, ir arī padoms pārziņam. Bet jūs varat, mēs tas varam sacīt, ka mēs aizstāvēsim zinātnē pētniecību. Jo, nu, zināms, ka pētniecība ir Eiropas nākotne dažādās jomās. Kāpēc kundze un Verainēns kundze arī vaicāja, kāda ir sasaist ar struktūras fondiem? Tad apvēršanas Eiropa, kā saistās ar struktūra fondiem. Nu, Un kā konkrēti izskatās šī sasaiste, nu, tur vēl jāskatās. Mēs katrā ziņā iestājos par to, lai šī sasaiste būtu, un, un komisija savas priekšlikumos to arī gatavo. Struktūra fondi, ar struktūra fondiem tiek izbūvēti tilti, autoceļi, un iespējams, ka to šos līdzekļus varētu izmantot arī zēnskai infrastruktūrai, kādiem institūtiem un tā tālāk. Tās, jā, šeit mēs ceram, ka sagaidīsim kaut ko no. Uh, komisijas. Rubīkungs uzdeva interesantu zinātnisku jautājumu. Quantum computing, uh, tātad uh, sasaiste iedarbība ar HPC. Nu, abas ir tādas nākotnes tehnoloģijas, bet es lietoju HPC. Augstas darb, darbspējas, tātad datori. Viņi, viņi spēja pavēlēt sarežģītas uh, simulāciju modeļus. Tāpat arī veikt reāls eksperiments iestaupīt šos reālus eksperimentus. Materiālajā, fiziskā, tāpat arī molekulārā līmenī šie datori spēja simulēt molekulas, lai pārbaudītu dažādu materiālu mm, aspektus, īpatnības. Un, ja materiālā ir daudz, teiksim, molekulu, tad nu, šajā agregētajā um, procesā šie datori spēja tiešām iejaukties uh, Eh, datu, nu, matērija un tā tālāk. Eh, savukārt kvantum eh, datori kaut kas cits tā ir jauna veida datoru arhi arhitektūra. Nu, abiem, abās jomās būtu jāinvestē Eiropā. Un, piemēram, šis te HPC. Nu, teiksim, ja nacionāla valsts varbūt nevar tik daudz ieguldīt šajās augstās tehnoloģijās, ja mēs tā darītu. Nu, mēs nekad nesasniegsim tādu, tādas jaudas kā Ķīnai un Amerikai kopējās datoru jaudas, bet ja mēs strādājam kopā, tad, protams, mums iespēja nepietoties. Un par kvantu datoriem runājot, tā arī mums zināmas konkurētspējas priekšrocības. Tur nav iesākumā nepieciešams liels finanšu resursu. Un līdz ar to mums jāatpēc strādā pie, pie kvantu datoriem. Priekšstādā tas Buzeks izskatās jau nedaudz tā, tāds, tāds satraucies. Tā, bet ja drīkstu. Mums vēl viens jautājums atbildēt. Jā, jā, nav, nav problēma. Jūs jau varat atbildēt uz jautājumiem, jo, jo tas, uz ko jūs eh, neesat atbildējis tagad, jūs varat atbildēt pēc pāris minūtēm, kad būs nākamais rauns. Lai, bet uh, eh, Monskungs uh, eh, par caurumiem piemērošanas jomām. Tātad, eh, ka tie netiek, pētījumi netiek ieguldīti konkrētos eh, pasākumos, eh, kas svarīgi sabiedrībā, un tiešām šī ir tieši plaisas aizmēr ASV, šis iztrūkums, tas savā ziņā saistās mūsu administratīvajām procedūrām, kādam pie kādiem priekšnoteikumiem un ar kādām izmaksām, iespējams atbalstīt uzņēmējus, un kāda ir atbildība attiecīgi tālāk, lai labāk nebūtu Tātad eh, eh, šo firmu kaut kā institucionalizēt un nevis atstāt kā pašnodarbināt. Un ASV eh, tur tas iet, iet daudz vienkāršāk viss. Un runāt par šo trešo pīlāru inovāciju padomu, nu, tur tieši šāds risinājums ir tiek meklēts, tā saucamais pathfinding. Atzīsimies, kur pastāv interesants disruptīvas tehnoloģijas, kuras, kuras varētu pārņemt un izmantot. Es runāju arī par konkrēti finans, finanšu palīdzību tādiem sauktiem spin-off uzņēmumiem, kas, kuriem potenciāls augt. Jādomā par šo trešo inovāciju pīlāru. Par to, protams, būs jāturpina domāt, runāt ar komisiju. Par detaļām te vēl ne viss ir skaidrs, bet eh, šīs disruptīvās tehnoloģijas eh, ir aizraujošs jautājums. Mums ir laiks par to padiskutēt. Bet svarīgākais tas, ka šis jautājums ir mūsu darba kārtībā. Ja? pētījumi, pētījumi ar konkrētu praktisku ietekmi ir eh, svarīgi joma. Nu, varbūt vēl viens jautājums, un tad būs nākamā uzklausīšanas kārta. Storino kungs. Viņš vaicāja. Priekšpusdienā jūs runājāt par energoefektivitāti, ietaupījumiem. Kā, kā ar pētījumiem šajā jomā vēlos šeit norādīt to, ka enerģētika. Ka ir viens no šiem strateģiskajiem virzieniem trešajā klāsterī, otrajā pīlārā. 15 miljardi tiks izmantot pētījumu energo jomā. Nu, šeit dalība valstis, kurās ir pētījuma institūti šajā jomā, varētu kaut kā saskanot savus pētījumus vienā virzienā, un tad no 15 miljardiem relatīvi īsā laikā varētu izspiest daudz vairāk. Tad, tad jā, ja, mūsu Nacionālās pētījuma institūcijas un universitātes eh, strādāt vienā virzienā. Nu, tas tā kā no mans puses viss pat labi. Paldies! Lielas, lielas paldies, ministra kungs, jums abiem, ministras kundzei. Un tā bija lieliski iespēja mums jūs uzklausīt un arī atvērtā gaisotnē runātu par svarīgām tēmām. Vēlam jums visu to labāko, jo tik ļoti daudz, kas ir atkarīgs no jūsu veiksmīgas prezidentūras. Lielas paldies par jūsu sagatavošanos un atvērtību! Madame.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 some questions on energy. Daži jautājumi par enerģētikas tēmu jau ir pieminēti, tomēr tagad, tagad uzklausīsim vēlreiz ministru Hainsu Fasmanu. Viņš aizstāja Elizabeti Kostingeri. Austrijas ilgtspējīgas un turisma federālo ministri. Nu, kopumā viņa mm, ir arī enerģētikas ministra. Nu, daži, nu, daži jautājumi jau ir tikuši atbildēti, nav nepieciešamības vēlreiz tos uzdot. Man pašam būs jautājums par enerģētiku. Bet pats to vēl nesmu uzdevis. Nu, uzdošu to tagad. Bet vēl pirms tam, godātais ministra kungs, mēs vēlētos mm, jūs lūgt sākt savu uzstāšanos. Es saprotu, ka Austrijas prezidentūras laikā jūsu un jūsu kolēģes Elizabetes Kostingers atbildības joma ietvers tīrās enerģijas pakotni, enerģētikas daļu Eiropas Savienošanas instrumentā Connecting Europe Facility un investīciju projektus eh, enerģētikas infrastruktūrā. Tātad ļoti svarīgi temats mūsu komitejai. Un mēs kā komiteja esam pilnībā atbildīgi par enerģētikas jomu un enerģētikas jautājumiem. Nu, lūk, aicināšu jums sākt savu uzstāšanos. Ja Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi! Sirsnīgs paldies par uzaicinājumu uzstāties ITRE komitejā. Es pārstāvu Elizabeti Kostingeri, kas kopš eh, svētdienas ir Lorenza Johannesa māte. Jā, viņai sirsnīgākos sveicienus. Paldies arī Bulgārijas ministrē Petkovai un Igaunijas ministram Simsa, Simpsonai un arī pārējiem Bulgārijas un Igaunijas prezidentūra kolēģiem par uh, paveikto darbu prezidentūra trijo ietveros. Es domāju, ka pēdējos mēnešos mums ir izdevies panākt uh, būtisku progresu. Un tagad tas ir Austrijas ziņā šo uh, šos panākums virzīt vēl uz priekšu. Kestingers kundze ir enerģētikas ministre, un viņa joprojām ir savā um, amatā. Tad uh, nākamajos šos mēnešos mums vajadzēs būt vadošajam spēkam, strādājot pie Eiropas Savienības enerģētikas politikas darba kārtības. Un mēs kā prezidentūra vēlētos būt tā saucamais taisnīgais starpnieks darbojoties kā politiskais pārstāvis un koordinators. Mūsu mērķis ir panākt spēcīgu Eiropas enerģētikas savienību, tādu enerģētikas savienību, kas ir uh, veido drošu, konkurētspējīgu un ilgspējīgu enerģētikas sistēmu, un kas arī nodrošina to, ka atjaunojamie enerģijas avoti ir uh, balstošais pīlārs šajā enerģetikas sistēmā. Mēs paļaujamies uz konstruktīvu sadarbību ar visām Eiropas Savienības institūcijām, jo īpaši arī Eiropas Savienību, lai mēs varētu kopā spērt šos svarīgos soļus uz priekšu. Un mēs vēlētos uh, holistiski pievērsties enerģētikas un klimata politikas jautājumiem. Tas ir ļoti svarīgi. Mūsu prezidentūras laikā būs trīs prioritārie jautājumi. Pirmais būs tīrās enerģijas pakotne. Mēs vēlētos noslēgt darbu pie visiem atlikušajiem likumdošanas priekšlikumiem tīrās enerģijas pakotnē. Un, protams, arī turpināt darbu pie pārējiem dosjiem pavisam drīz um, tiks um, noslēgti trīs uh, likumdošanas priekšlikumi, uh, trialogi tīras enerģijas pakotnē, un tas tie arī spēlēs ļoti būtisku lomu, lai sasniegtu Parīzes vienošanās mērķus. Te es runāju par pārvaldības regulu, energoefektivitātes direktīvu un atjaunojamo enerģiju direktīvu. Un šeit es vēlējos pateikties arī par uh, referentu pieeju un darbu. Te es runāju par Klodu Turmesu, uh, Miroslavu Pauše un Jose Blanko Lopes kungu. Viņi tiešām kopā ar uh, Bulgārijas prezidentūru um, ir veiksmīgi sadarbojušies un virzījušies uz priekšu. Es vēlējos izmantot iespēju uh, un sirsnīgi pateikties arī ITRE komitejas deputātiem par viņu iesaisti un uh, gatavību iziet uz kompromisu. Noslēdzot darbu pie šiem tiesību aktiem, mēs spēsim panākt uh, um, Eiropas pievienoto vērtību un arī tas ir ļoti svarīgi, lai sasniegtu 2030. gada klimata mērķus. Lai mēs ceram, kā arī Eiropa ir sagatavojusies, nu, labi apbruņojusies ANO klimata konferencē COP24 Katovice. Vēl ir atlicis darbs pie citiem dosjiem, jo īpaši es runāju par e, elektrības iekšējā, iekšējo tirgu, kas ir veltīta regulātoram un arī piegā, piegāžu drošībai. Tad mēs, protams, ņemsim vērā arī Parīzes vienošanās aspektus. Īpaši uh, uzsvars tiek slikts uz uh, um, elektrības iekšējā tirgus veidošanas dosjē. Tīrās enerģijas pakotne visiem eiropiešiem uh, ir ļoti svarīga, jo īpaši te es runāju par elektroenerģijas uh, tirgus uh, regulu un arī elektroenerģijas direktīvu. Tie palīdzēs mums izveidot kopējo elektrības tirgu. Mums ir jāatrod uh, risinājumi, kas uh, sniegs uh, labumu visiem Eiropas pilsoņiem. Mums ir jāuzlabo elektroenerģijas tirgus funkcionēšana. Ir arī atsevišķas strīdīgas tēmas, kurās, par kurām tad varbūt tik daudz arī nerunāšu. Paliek jautājumi par kapacitātes mehānismiem, ir strīdīgs jautājums. Ir jāsagatavo regulējums, kas sadara arī ar mūsu Eiropas klimata priekšlikumiem un mērķiem. Pakāpeniski tirgus integrācija, iekļaujot arī atjaunīgos energoresursus un arī vienlīdzīgu noteikumu rado, eh, izveidošanu visiem ir, eh, būs iespējama ar jauno regulu. Eh, nedrīkstam arī aizmirst arī par patērētāju tiesībām, tiesību stiprināšanu. Patērētājs lietotājs ir ļoti svarīgs elements elektroenerģijas tirgū, Tas arī ir svarīgs mērķis un arī tās pamata akmens enerģijas pārējas kontekstā. Ir jārunā arī par uh, riska nodrošināš, nodrošināšanas pret risku elektri, elektroenerģijas jomā. Um, tas ir papildinājums elektroenerģijas tirgus regulējuma direktīvai. Uh, Uh, jo pat ja ir labi funkcionējošs uh, tirgus un sistēma, vienmēr uh, iespējami arī riski un uh, elektroapgādes krīzes. No tā nevar izvairīties pilnībā. Tādēļ ļoti svarīgi, lai mūsdienu uh, elektroenerģijas tirgus tiktu balstīts uz tādu uh, pārobežu raksturu. Jo ir skaidrs, ka elektroapgādes krīzes var radīt uh, atstāt ietekmi uz vairākām dalību valstīm. Mums ir jāsagatavo mērķiecīgi Eiropas Savienības līmeņa instrumenti, kas ļautu mums eh, izvairīties vai arī risināt eh, elektroapgādes krīzes. Mm. Tādēļ Austrijas prezidentūra nākamajos sešos mēnešos eh, cer cieši sadarboties arī ar Eiropas parlamentu, lai panāktu rezultātu šajā jomā. Vēl kāds tas jāpie kā strādāsim būs atcer regula. Tā ir uh, enerģijas uh, regulējošo iestāžu sadarbības aģentūra, īsumā atcer, arī, kurai arī ir ļoti būtiska loma tīrās enerģijas pakotnes ietveros. Mums ir jāizveido aģentūra, kas ir piemērota mūsdienu tirgus realitātei un tai būtu jānosaka skaidri uzdevuma kompetences. Un tādēļ Austrijas prezidentūras mērķis ir atrast līdzsvarotu risinājumu, ņemot vērā dalību valstu viedokli, izveidot aģentūru, kas ir efektīva un kam ir pienācīgie resursi, kas ņem vērā subsidiaritātes principu. Mūsu programma ir ļoti ambicioza, ļoti blīva. 17. un 18. septembrī notiks neformālā enerģētikas ministru sanāksme Lincā. Tas būs svarīgs pasākums, mēģinot panākt vienošanos par padomē atlikušajiem likumdošanas priekšlikumiem. Vēl kāds jautājums, pie kā strādāsim prezidentūras laikā, ir gāzes tirgus direktīvas grozīšana. Jau Bulgārijas prezidentūras laikā notika diskusijas darba grupa līmenī. Pozīcijas ir atšķirīgas un ir daudzi juristi, jurist, juridiski un tehniski jautājumi, un Jā, mēs, protams, saprotam, ka daudzām dalību valstīm šis uh, ir politisks jautājums. Pašlaik uh, process ir uh, salēninājies. Koreper tādēļ, ka bija ļoti daudz vēl neatbildētu jautājumu, viņi ir atgriezuši šo priekšlikumu tehniskā līmenī. Mēs turpināsim darbu pie dosjē. Un mēs jau zinām, ka parlaments ir gatavs uzsākt starpinstitucionālās sarunas. Otrs jautājums ir inovatīvās enerģijas tehnoloģijas. Inovācijas ir priekšnosacījums, lai varētu tikt īstenot enerģētikas savienība, un par to tiks runāts arī neformālās enerģijas ministru tikšanās laikā 17. un 18 septembrī Līncām. Un mūsu moto šajā gadījumā būs Charge for Change. Koncentrēsimies uz atjaunīgo ūdeņradi, inovatīvām enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijām un energointensīvo nozaru uh, lomu enerģijas pārējām. 20. un 21. novembrī notiks 11. set plānu konference Vīnē. Tā būs uh, veltīta inovatīvām enerģijas tehnoloģijām. Uh, konferences laikā tiks runāts par uh, viedām un noturīgām pilsētām, ēkām. Bez šaubām ļoti svarīga tēma. Mēs varam domāt par to, kā enerģiju var ietaupīt, um, mm, veidojot pilsētas. Otrs apspriežamais jautājums būs ilgspējīga enerģijas sistēma. Tad mēs runājam par kopīgiem a, uh, projektiem ar Eiropas pievienoto vērtību, vērtību uh, a, ar mērķi sasniegt a, uh, Eiropas 2030. gada mērķis runāsim arī par atjaunīgām enerģijām. Jau 27. aprīlī iepriekš jau ir noticis augsta līmeņa seminārs Vīnē. Un priecāmies redzēt, ka komisija un arī Eiropas parlaments, parlamentu pārstāvēja Klodu, Tur, Klods Turmes, Eiropas komisiju un Eiropas strateģisko investīciju fondu ģenerāldirektoru autors uh, eh, Vilhelms Malterers arī izrādīja lielu interesi. Um, ar finansēšanas instrumentiem mēs vēlējāmies palielināt uh, šo efektivitāti un atraktivitāti atjaunīgo enerģiju, enerģētikas projektu finansēšanai. Trešā tēma būtu starptautiskais enerģijas mēsls Austrijā Mēs vēlamies turpināt paplašināto dialogu. Mm. Vīnē atrodas daudzas svarīgas starptautiskas organizācijas enerģētikas jomā, piemēram, UNIDO, um, Sustainable Energy for All institūcija, mm, vai arī enerģijas sabiedrība. Un 15. novembrī Vīnē notiks uh, uh, tikšanās, um, tiksies uh, Eiropas ministri, viņi runās par uh, enerģijas drošības jautājumiem, dekarbonizācijas un inovatīvo tehnoloģiju jautājumiem. Austrijas prezidentūra protams, arī visos līmeņos domā par sadarbību ar Rietumu Balkāniem. Mūsu priekšā ir lieli izaicinājumi, un mēs uh, priecāsimies sadarbīt, sadarboties ar visām Eiropas institūcijām turpmākajā pusgadā. Mums ir mūsu. Mm, Mēs esam apņēmības pilni un ambiciozi panākt progresu ceļā uz drošu, konkurētspējīgu un ilgspējīgu enerģētikas nākotni, balstoties arī uz atjaunīgiem energoresursiem. Un esam gatavi strādāt, lai izveidotu nepieciešamos nosacījumus, priekšnosacījumus tam. Tādēļ saku vēlreiz paldies par uzaicinājumu, par iespēju iepazīstināt jūs ar mūsu prioritātēm un esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus. Atklāti gan teikšu, es, ka es nezinu, vai esmu drošs, ka spēšu atbildēt uz visiem jautājumiem ar tik lielu um, kompetenci, kā to būtu spējuši darīt pati ministre Köstingere. Paldies! Sir. Paldies, cienījamies ministra kungs! Nu, atklāti teikšu, mēs esam atklāti šeit parlamentā. Alaša, jūs runājat bija vismaz divreiz garāk nekā sagaidījām, bet, nu, labi, nav nekas traks, nav nekas traks, jo, jo tā bija prezentācija jūsu kolēģis Elspēdzis Kestingeris vārdā, kur šeit šodien nav klāt, nav ieradusies, tā kā es saprotu, ka varbūt jūsu atbildes var būt pavisam īsas. Svarīgākais mums ir um, likt galdā mūsu jautājumus, mūsu šābas, mūsu uh, komentārus, ko jūs nodosiet tālāk savai kolēģei jūsu. Uh, valdībā. Tā kā es saprotu, ka nu, jā, jūsu eh, atbildes varbūt nebūs tik eh, tādas izsmeļošas. Neatbildīs mūsu gaidām, jo nu, galu galā šis nav jūsu porcelāns, tā teikt. To mēs arī saprotam. Prezentācija gan bija visai pilnīga, visai plaša, ļoti laba, tiešām teicama prezentācija. Nu, tagad pāriesim pie jautājumiem. Vērsīšos pie kolēģiem. Aicinu jūs būt uh, tomēr maksimāli kodolīgus, lakoniskus, jo esam jau nedaudz aizkavējušies. Uh, jo precīzi pusseptiņos mums darbs jābeidz. Un mums ir pieci darba kārtības punkti jāizskata. Viens no tiem ir ietver eh, programma. Un katīgi svarīgs jautājums, tad divas šīs programmas daļas. Tā kā nu, mums nav daudz darāmā. Un eh, nepaliksim šeit ne minūti ilgāk, kā jūs ziniet. Eh, jo, nu, jo no nu, tulkojums pēc pusseptiņiem vairs nebūs pieejams. Nu, tā tad jautājumi no deputāta puses, bet lūdzu vēlreiz esiet maksimāli kodolīgi. Aicinu jūs ievērtot. Tāds patīs vārdā Kariņkungs, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Un es nezinu, man ir jautājums drīzāk tāds kā komentārs. Es esmu arī viens no uh, referentiem uh, elektrības uh, tirgus. Uh, tad pārstrādes direktīvas uh, sakarā, un esmu ļoti pateicīgs jums par to, ka jūs prezidentūras laikā jūs cerat panākt kompromisu kopā ar parlamentu un padomu. Jūs pieminējāt jaudu mehānismu, kapacitātes mehānismu, tas viens no pretrunīgiem jautājumiem, tas viens no, no daudziem pretrunīgiem jautājumiem gan regulā, gan uh, direktīvā, kur un par energo nabadzības apkarošanu šeit parlamentu un padomas nostājas visi atšķirīgs. Uh, Es no parlamenta puses esmu ļoti atvērti noskaņots, meklē, meklējot kompromisu, bet, eh, bet ja parlaments um, ir visai vienots savā nostājā attiecībā uz to, kā šis teksts būtu jādefinē. Šķiet, ka padomi ir sašķeltāk un jums ir liels izaicinājums, tā kā vēl jums veiksmes. Un, otrkārt, jūs pieminējāt, ka. Um, ja kāds svarīgs jautājums tad par gāzes direktīvu, es vēlos saprast, vai kā jūs šeit raugāties uz uh, strupceļu pārvarēšanu padomi. Bet tur kaut kas jauns, jauns notiek, vai jums ir jauna pieeja, jo cik es zinu, nu, mēs esam smagi strādājuši, referents jums uh, sēž blakus, uh, tad mūsu priekšsētājs būsēks bija atbildīgais referents. Kā parlamentam būtu ļoti svarīgi šeit panākt kādu izrāvienu. Eiropas eh, likumi attiecas uz infrastruktūru, būtu tikai loģiski attiektos uz visu savienības infrastruktūru, un tad kā tad pārveikt šo strupceļu? Thank you very much. S&D, Branko Lopes. S&D Blanko Lopes kungs, paldies priekšsādātāji. Mēs parlamentā jau ilgi strādājam pie tīrās enerģētikas pakotnes un jaunā pasākuma pakot, pakotnes, lai veiktu enerģētisko pāreju. Tuvākajos laikos Bulgārijas prezidentūra vienojās mm, par pamata jautājumiem efektivitāte, mm, atjaunojumā enerģija un pārvaldība. Un tagad ir runa par ļoti sarežģītām tēmām, kā piemēram elektrības tirgus pārveide, mm, un šie enerģētikas un klimata kompromisiem būs nepieciešami juridiskie instrumenti, kas tos padarīs par realitāti. Nepieciešams aizstāt kaitīgās enerģijas avotus ar atjaunīgajiem resursiem. Tas nenozīmē tomēr to, ka mums vajadzētu vajadzētu pamest savā vaļā tos reģionus, kuru ekonomika ir tikusi saistīta ar šādu veidu aktivitātēm, gluži pretēji. Mums vajadzētu viņiem rast jaunas nākotnes iespējas. Tomēr man vēlē, tāpēc es vēlētos noskaidrot, kas ir jūsu pre, prioritātes saistībā ar enerģētikas tirgus mm, jautājumu un kā jūs risināsiet elektrības tirgu dekarbonizācijas jautājumus saistībā ar taisnīgu pāreju mm, tajos reģionos, kas ir atkarīgi no oglekļa. Un, eh, turklāt ministrei bija iespēja ļoti eh, cieši iepazīties ar šīm tēmām un arī kā eirodeputātei iesniegt grozījumus. Manuprāt, eh, mums nevar būt labākas atbildīgās pārstāvs par šo jomu. Paldies, EKR mm, vārdā Krasnodemska kungs. Ja, może, jeżeli pan minister pozwoli, to Ja ministru kungs ļaus, tad es vēlētos atgriezties pie sava jautājuma, pie sava iepriekšējā jautājuma. Un nu, tad to vēlreiz atkārtošu. Vai Austrijas prezidentūra risinās jautājumu par direktīvu par gāzes tirgu korepera līmenī? Es ceru, ka mm, Austrijas viena uzņēmuma iesaiste šajā projektā neradīs kādus šķēršļus Austrijas prezidentūras rīcībai. Ir virkne lietu, kas mm, nav atrisināts, piemēram, ir atšķirīga mm, pieeja tirgus mehānismam, strateģiskajai rezervei. Tad vēl viens jautājums, kurām vajadzētu būt interesantam jūsu valstī, ir jautājums par tarifikācijas zonām un mm, Eiropas komisijas kompetencēm nosakot šīs tarifikācijas zonas. Paldies! Aldes vārdā Van Pat Petersen kungs. Paldies priekšsēdētāji! Lielas paldies, ministra kungs, par jūsu komentāriem. Mēs visi tagad būsim ļoti aizņemti jūsu prezidentūras laikā kolēģi minēto failu dēļ par gāzu, par elektrību un saistītajiem jautājumiem. Cik es sapratu no jūsu ievadvārdiem, tad jūs teicāt kaut ko tādu, ka šīs dienas elektrības eh, tirgus ir jau pēc savas dabas pārobežu tirgus. Es te nedaudz atļaušos to apstrīdēt, jo problēma ir tāda, ka tikai puse no no Eiropas pārrobežu kapacitātes e, tika izmantota pagājušā gadā, tad nu, es domāju, ka mūsu izaicinājums e, ir mm, netik daudz tas, e, ka būtu šī pārrobežu daba, bet ka mm, pietiekam netiek izmantots pārrobežu elements elektrības jomā. Un tad un nu, tas ir ārkārtīgi būtiski Austrijas prezidentūrai ieņemt tirgu balstītu uh, pieeju, kur jūs stimulētu un uzsvērtu mm, svarīgumu tam, lai nonāktu pie šī pārobežu rakstura, jo nu, šobrīd tāda enerģētikas vienota tirgus nav. Tā ir ļoti nopietna pienākuma. Cenas ir augstākas nekā tām būtu jābūt. Mēs nesasniedzam savus mērķus klimata jomā, neizpildām Parīzes nolīguma mm, apņemšanās nu, mums ir daudz izaicinājumu diskusijās ar padomu par tieši šo tēmu. Tad mans jautājums jums būtu šāds, pavisam vienkārši, vai jums būs tirgū balstīta pieeja šī jautājuma risināšanā, vai jūs tālāk uzsvērsiet pārobežu enerģētikas plūsmu? Mm, apmaiņas eh, pieeju, jo tas var būtiski mainīt lietas visiem eiropiešiem. Lielas paldies, kolēģi! No zaļajiem Badadeki Javo kungs, paldies! Arī es vēlētos pievienoties kolēģiem, runāt par elektro eh, tirgus dizainu un kapacitāti. Tās ir visvairāk diskutētās tēmas, jo īpaši esmu ieinteresēts Austrijas pozīcijām. Uh, par to, jo parlaments un savā veidā arī komisija ir apņēmušies piemērot kapacitāšu mehānismu, mm, mm lai veicinātu kapacitāšu mehānismu pārobežu dabu un tā, lai būtu arī CO2 limiti kapacitāšu mehānismā. Un tas viss mm, ir debatēts un arī dažas dalību valstis apstrīd Mm, šos jautājumus būs ārkārtīgi grūti uh, vienoties starp parlamentu un padomi. No šīs perspektīvas raugoties, esmu ļoti ieinteresēts noskaidrot Austrijas prezidentūras pozīciju par šo jautājumu, par kapacitāšu mehānismu pārobežu, dabū CO2 mehānismiem un tā tālāk, un tad vēl gāzes direktīvu. Nord Stream 2 mm, cauruļvats arī par to būs eh, plašas diskusijas turpmākajos mēnešos. Paldies, Goe Naukis Silikjotis. Eh, Paldies, eh, sirsnīgs veicienījos mūsu vidū sākušo ar jautājumu, kas līdz šim vēl nav komentēts. Enerģētika ir universāls pakalpojums, eh, kuriem nu, visiem jābūt pieejai lētā enerģija. Un eh, mans pirmais jautājums ir šāds. Ko tad Austrijas prezidentūra gatavojas eh, iesākt, lai atbalstītu mūsu pieeju attiecībā uz enerģijas godīgu sadali un um, vienlīdzīgu piekļuvi energoavotiem un atbalstu patērētājiem, lai viņiem būtu godīgs cenas, jo sevišķi mēs aizsargātājiem grupām. Tas bija pirmais jautājums okārta. Rūpniecības um, un enerģētikas uh, konkrētas spējas uh, stiprināšana. Esam uh, um, diskutējuši šajā komitejā par to, ka līdztekus konkurences spējai tomēr joprojām pastāv energo nabadzības problēma. Daudz Eiropā no tā turpina ciest energoresursi nav pietiekami pieejami, tā ir vēlas vecāt jums lūko. Ko jūs kā prezidentūra esat plānojuši darīt, lai um, risinātu šo energo nabadzības uh, problēmu, ka mēs aizsargātām grupām būtu labāka pieeja resursiem un um, nu, Vai nevajadzētu beidzot izstrādāt kopēju energo nabadzības definīciju, kuras pat labāk pietrūkst? Šim izskan kritika, ka, lūk, Nav šādas definīcijas, nec padomu, nec komisija pie tā nestrādā. Nav konkrēti priekšlikumi narko nabadzības apkarošanai. Vispēc jau mums pēdējais jautājums. Kā ir ar iekšzemes energo avotiem? Mums ir nepieciešama lielāka energo drošība, jāmazina mūsu atkarīgums, atkarība respektīvi no āriem avotiem, un eh, pat labāk nepietiekami tiek uh, izmantot vietējā resursa, sevišķi austrumos. Kiprā būtu jāveido ekskluzīva ekonomiskā zona, lai labāk pat izmantot šos dabas resursus. Paldies! Lielas paldies, kolēģi, par jautājumu. E NFF, Barbara Kepele, lūdzu. Paldies, Fasman kungs. Trīs svarīgākie punkti enerģijas jomā jau tika pieminēti pierās enerģētikas pakotni, to jūs jau pieminējāt, Eiropas Savienošanas eh, instruments, kur svarīgi pasaukumi nākamajā TFS eh, paredzētu un investīciju projektu energo infrastruktūram. Priekšpusdienā Šeit mēs balsojam par dažiem aktiem no klīnēņšī eh, pakotnes, pārvaldība, energoefektivitāte, Un atjaunīgo energo resursu direktīvas pārskatīšana, par to būs tiks uzsākts sarunas, un jūs arī pieminējāt, ka tad, tad drīz tiks uzsākt trialogi par elektrības iekšējo tirgu, par tad, direktīvu un regulu, par tām divām lietām, ar uzsveras kapacitātes mehānismu. Mm, tāpat arī attiecībā uz uh, risku novē, novēršanu un uh, aģentūru. Tātad eh, trīs lietas, kas ir svarīgas energo tirgu un energo savienības eh, pilnveidošanai. Nu, Dabasgāzes iekšējais tirgus, protams, eh, arī visai savā zināmas galvas sāpes, kā jūs sacījāt, ir saminošanas instruments. Un tam nākamajā DFS ir jāsņem papildus finansējums par vairāk kā 700%, 8,7 miljārdu eiro. Tā kā e, energo infrastruktūras izveidē vien, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai pilnveidot energo savienību. Mēs arī labi sakmētu savienojums ar austrumiem. Nu, vēl man jautājums. Nākamajā gadā tiks stāvot jaunie PCI saraksti. Sasapjās savienojums mēķi par 10% līdz 20 um, mēķiem un gadam un līdz 50 301 līdz 50% šie saslēgumi jāvairo. Un um, varbūt jūs varat mums kaut ko pateikt par šiem PCI sarakstiem. Rubikungs. Paldies! Man viens jautājums un viens lūgums. parlamentā mums ir šis, te, šis te do tehnoloģiju izvērtējums, un mums jauna stratēģija izstrādāta attiecībā uz sālēm paiet stratēģiju, ir daudz tātad zināšanu aģentūra Eiropā, institūcija, daudz zināšanu, bet nav labas komunikācijas stratēģijas. Machine learning, artificial intelligence, masu datu izmantošana. Nu, tās ir jomas, kur nepieciešams uzlabot komunikāciju. Kā to labāk darīt? Nu, piemērs. BREK, kas atbild par digitālo kopējo tirgu, ilgāku laiku darbina platformu ar ESA, elektrības iekšējo tirgu. Nīsa, kas atbild par datu atbildību, sadarbība īsti nevedās. Cik zinu, nav īstas platformas šai sadarbībai. Vai turpmākiem ar, ar citiem institūtiem un institūcijiem, aģentūram. Vēlos jūs aicināt, jūs prezidentūru pārdomāt to, vai šeit nevajadzētu izstrādāt kādu iniciatīvu. Paldies! Paldies, kolēģi, par jūsu svarīgo jautājumu! Nākamais jautājums. Jā, es atvainojos, es pacēlu roku jau pašā sākumā, varbūt pārāk mm, augstu to nepacēlu. Thank you. Jā, paldies. Profesor Fastman, es zinu, ka jūs par to neatbildiet, bet uh, uzsvērsim uzsvēršanās problēmu. Attiecībā uz klimata mērķiem. enerģētika ir svarīga šeit. Ja mēs vēlamies uh, samazināt CO2 izmešus, kas gadiem ilgi nu, tā īsti nesamazinās patiesībā. Visi mērķi, kas ir noteikti šajā jomā, ir jau pārsniegti negatīvā ziņā, tātad, diemžēl, un um, mēs nu varam teikt, ka mēs vēlamies sasniegt to un to un to, bet, bet uh, nu, mājās nekas nenotiek. Nu, šai sakrālos pieminēt vienu tēmu, ko jūs kā zinātnieks un tagad arī kā, kā enerģijas eksperts. Eksperimentālais reaktors, šis uh, ITRE, uh, tātad uh, kodola sintēzes uh, reaktors, uh, ko jūs par to domājat? Uh, thank you very much. Lās paldies par jūsu jautājumu. Es vēl pievienošu mūsu diskusijas beigās mm, savā veidā iepriekšējo jautājumu turpinājumu. Jūs minējāt enerģētikas savienību, es saprotu no jūsu mm, kolēģis puses Elizabetes Kostingers, ka enerģētikas savienība ir fundamentāla mūsu enerģētikas tirgumu un enerģētikas drošībai. Tad nu, mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk noslēgt savu elektroenerģijas tirgus uzbūvi. Ar, un tā ir ļoti svarīga definīcija. Definīcija par starpsavienotāju. Mūsu mm, elektrības tirgus direktīvām. Mums vajadzētu to pabeigt pēc iespējas ātrāk, kā jau jūs teicāt. Gāzes direktīvas pārskatīšanā mums ir ļoti līdzīga starp savienotāja definīcija Un ir ļoti daudz e, šaubu padomē par e, tieši definīciju. Ļoti līdzīgs paralēls var vilkt ar elektroenerģijas direktīvu. Un kā tad jūs plānojat saskaņot darbu pie abām direktīvām? Pie elektrības direktīvas un gāzes direktīvas, jo ja jūs nepiekritīsit starp savienotāja direktīvai, jums būs šaubas lielas šaubas padomē, tad uh, nebūs iespējams noslēgt mūsu pārunas par elektroenerģijas tirgus uzbūvi arī Austrijas prezidentūras laikā, jo mēs vēlētos jūs mudināt stā, sākt um, nopietnas diskusijas par gāzes direktīvas pārskatīšanu, kā jau daži kolēģi diskusijās to norādīja. Godātais ministra kungs, liels paldies, ka esat kopā ar mums. Mēs vēlētos uzklausīt eh, varbūt tādu īsu atbildi no jūsu puses, tomēr vissvarīgākais būtu nodot mūsu uzdotos jautājumus Elizabetei Kostingers kundzei, kura ir Austrijas eh, federālā ministra ilgspējības un turisma jomā. Viņa ir atbildīgā ministra par enerģētiku Mēs sadarbosimies ar ministres kundzi turpmākā pusgada laikā par tik svarīgiem jautājumiem kā elektrības tirgus. Elektrības un gāzes tirgus jautājumos. Vārds jums, ministra kungs. Dank. Paldies! Nu, tiešām tik uzdot papildus jautājumi. Un nu, nodošu tos tālāk, protams, eh, kolēģei Kestingerai. Došu viņai ziņu par kādām jomām tad visvairāk tiek diskutēts. Krasnodebska kungs, eh, tātad jūsu jautājums par dabasgāzes iekšējo tirgu un attiecīgo direktīvu. Diskusijas korperā uzrādīja to, ka nu, tur vēl nav īsti konsensus starp dalību valstīm Es domāju, man atbilde ir tāda, ka nu, nāksies uh, turpināt vest sarunas padomus darba grupā. Un, uh, nu, jāskatās, kā varēsim panākt konsensu Kariņa kungs. Mm, jūs tātad ar tādu optimismu um, domājat par mūsu sarunu vešanas spējām. Nu, cerams, ka tas būs pamatoti. Uh, pamatā. Tātad kopumā mēs šo daudzpusīgumu gāzes transportēšanu no dažādām izcelsmes valstīm, tātad diversifikācija ir pozitīvs pavērsiens runājot par piegāžu drošību. Bet ir skaidrs, ka viss vis šie infrastruktūras projekti, nu, tiem ir jāatbilst Eiropas Savienības tiesībām. Pēters Lēna kungs. Jūs runājāt par uh, pārobežu sadarbību un tātad uh, piegāžu drošību, par uh, to, ka nav nepietiekami tiek izmantotas pieejamās kapacitātes un ļaudas. Nu, jā. Tas ir viens no mērķiem, tātad elektroenerģijas iekšējā tirgus um, regulas kontekstā, trialoga gaitā, protams, mēģināsim panākt ambiciozākus rezultātus. Uh, Mēs vēlamies, eh, lai eh, šī pieeja balstītos tirgus mehānismā. Es domāju, ka tas bija jūsu jautājums. Mēs ticam tātad eh, tirgus risinājumu šeit, bet vien, vienlaikus ir jānodrošina piegājušu tātad drošību, jānovērš riski. Nu, vismaz jāregulē tātad um, piegājušu drošību tirgumu. Kariņkungs un Jāvāk kungs pieminēja kapacitātes mehānismu. Nu? Tātad finanšu mehānismu stabilitātes stiprināšanai šeit jāpanāk līdzsvars starp, starp vīdes eh, aizsardzību no vienas puses un, un eh, piegāžu drošību no otras puses. Tas ir svarīgs tas apsvērums. Te jānāk par attiecīgajām robežvērtībām, cik daudz CO2 tiek pieļauts ražojot. Um, teiksim, vienu strāvas vienību. Mm? Par šo tēmu jādiskutē, ja, protams, eh, nu, katrs eh, visu šādi normatīvie uzstādījumi man ir smagi jautājumi. Silikjotis kungs, jūs eh, pieminējāt energo nabadzības tēmu. Un tā ir eh, svarīga un uh, ekonomiski būtiska tēma. Nu, šie dalībvalstu atbalsta sistēmas ir tāds mm, pirmais saskarsmes punkts. Eh, organizācijas formas Eiropā ir atšķirīgas. Tātad, kā tiek veidotas šīs atbalsta sistēmas un struktūras dalība valstīs reģionos. Tālāk atjaunojumu energoresursu stiprināšana, pilnveidošana. Nu, Skaidra lieta, tas jāatbalsta energo tirgus eh, direktīvas ietvaros, tas arī notiks. Tālāk apels kundze Eiropas Savienošanas instruments, Connecting Europe Facility, ir svarīgs. Nepieciešama spēcīgāka infrastruktūra, lai labāk izmantotu atjaunojamo energoresursu potenciālu. Un, piemērs būtu vēja enerģija Vācijas eh, ziemeļos. Pastāvīgi saražo vairāk enerģijas nekā, nekā nepieciešams. Un jautājums tad tālāk, kā tad šo enerģiju tālāk var novadīt eh, uz eh, rūpnieciskiem centriem dienvidos transportēšanas un transporta infrastruktūras jautājums Alži aktuāls. Nu, tad tieši lūk, jautājums par Connecting Europe instrumentu ir, ir e, vietā, varbūt to var izmantot e, tātad e, šī mērķa sasniegšanai. PCI saraksti. Nu, te Austrijā pagaidām nav nekādas nostājas, mēs vēlamies pirmkārt šeit uh, nogaidīt uh, diskusijas padomē, jo, cik saprotu, tad šīs diskusijas vēl turpinās. Tālāk, ko es domāju par itrēm, izskanēja jautājums no Frāna kunga puses um, par, par šo kodola reaktoru, kodola sintēzes reaktoru. Nu, kodola sintēzi atceros no laikiem, kad pats studēju fiziku, jau pirms de, vairākiem gadu desmitiem kopā to studējām, un atceros, ka mūsu fizikas pasniedzējs ar lielu uh, Eh, entuziasmu runāja par to, cik milzīgs potenciāls ir kodolsintēze. Eh? Nu, bet visdrīzāk būs vēl nedaudz jānogaida, pirms eh, šī tehnoloģija var tikt gan ekonomiski, gan drošības raugoties efektīvi izmantot. Tātad ITRE ir, ir tāda pamata pētījumu objekts, un, un, nu, protams, es tos atbalstu. Mums jābūt arī tā teikt uzticamiem. Dabas aizsardzības jomā. Uh, mūsu emisijas līdz 30, uh, eh, emisijas samazinājums līdz 30 gadam, par ko panākt vienošanās, tur, tur jau ambiciozi mērķi. 45 līdz 50 procenti būs tad atjaunījumi energoresursi līdz šim termiņam. Kopumā elektroenerģijas jomā vēlamies panākt 100% atjaunīgo energoresursu izmantošanu. Jā, tad, lai mums šeit būtu uh, energo autonomiju, vismaz tāda nu, no tehniskā, no bilances viedokļa raugoties, ja, no grāmatvedības viedokļa. Protams, tur imports, eksports, āvaši būs, ja, bet lai vismaz bilance būtu uh, neitrāla. Un uh, par 36% mēs samazinām CO2 izmešus un, uh, un līdz 20, no 25 līdz 30% paaugstināt energo efektivitāti. Tā kā mērķi ir, ir visai ambiciozi. Ja? Nu, un, cerams, ka pēc pāris gadiem, kad mēs tiksimies, tad, tad, tad varēsim kā kritiski paskatīties, kā šie mērķi ir sasniegti. Buzaka kungs, jūs uzdevāt jautājumu par šiem starpības saslēgumiem, interkonektoriem, tā teikt. Gadoties šai sanāksmei, es arī pats painteresējos, kas tad ir šie, šie, šie konektori, mēģināju to saprast. Protams, ir nepieciešama definīcija, kas ir šie interkonektori, sastarpējies mm, saslēgumi. Bet eh, nu, pagaidām nesam droši, vai šajā definīcijā būtu simtprocentīgi mm, vienotai. Tad, tad eh, strāvas tīklu un, un, un eh, gāzes tātad saslēgumu, vai tur šiem te konektoriem jābūt simtprocentīgi saskanotiem definīcijas ziņā. Lūk. Nu, tas laikam arī viss, ko te pierakstīju, uz ko man bija jādod. Jums Kristīgais kundzei nodošu to visu tālāk, varbūt viņai būs papildus atbildes. Thank you very much, ministr. Lielas paldies, ministru kungs, paldies par iespēju runāt par visiem šiem jautājumiem. Un gaidīsim Kostingers kundzi, varbūt ar bērnu uz rokas. Nu, redzēsim, tas būs atkarīgs no viņas, un liels paldies par jūsu um, apmeklējumu Eiropas parlamentā. Ladies and gentlemen, let us go ahead. Dāmas un kungi, turpināsim darbu. Mums ir nākamais darba kārtības punkts. Norberta Hofera apmeklējums. Viņš ir Austrijas transporta inovācijas un tehnoloģijas federālais ministrs. Brīnišķīgi sveicam jūs, ministra kungs! Lūdzu, visu pēc kārtas. Ļoti svarīgi temati mums ir Eiropas Savienošanas instruments, SEF un kosmosa programma. Mm, iespējams, ka mums eh, līdz šim nemaz nav bijusi tik eh, mm, liela kosmosa programma kā šobrīd, un arī uh, Uh, Connecting Europe facility turpināšanu, vairāk ar elektrību, varbūt tas saistīts ne tik daudz ar gāzi, un tad mums būs arī daži priekšlikumi no Eiropas parlamenta puses. Un tad, nu, lūkšu jūs, ministra kungs, sākt mūsu diskusiju ar jūsu prezentāciju. Vārds jums. Paldies priekšsādātājiem, dāmas un kungi. Man bija iespēja nedaudz dzirdēt iepriekšējo diskusiju par uh, enerģētikas drošību, kas ir ļoti svarīga tēma. Tas arī parāda to, cik svarīgi ir tas, ka Eiropas Savienībai ir jāsadarbojās visiem kopā. Mums priekšā ir lieli izaicinājumi, ko mēs spēsim pārvarēt tikai visi kopā. Šis ir lielo izaicinājumu laiks, lielo pārmaiņu laiks. Un šajā laikā esam uzņēmušies uh, Eiropas Savienības uh, padomas prezidentūras pienākumu. Mēs uh, no vienas puses vēlētos sniegt savu ieguldījumu, lai Eiropas Savienība virzītos uz pozitīvu nākotni, uh, bet tajā pašā laikā mums arī ir jāizmanto mūsu prezidentūra, lai tas, kas līdz šim mums visiem kopā ir izdevies un ko mums izdevies panākt, lai tas tiktu saglabāts. Protams, miers, brīvība un ar to saistītā labklājība Eiropas Savienības valstīs ir Eiropas Savienības pamati ar labu ekonomisko sadarbību mums ir izdevies to visu panākt. Uh, Uh, krīzes starp uh, abiem pasaules kariem pierādīja, ka uh, arī kari pierādīja to, ka to mēs vairs nedrīkstam pieļaut, ka mums ir jāstrādā kopā, lai nodrošinātu mieru un brīvību Eiropā. Un tagad mūsu priekšā ir jauni izaicinājumi, uz ko jārie, jārieģē. Proti, intensificējās globālā konkurence. Tad, ja mums arī ir jānodrošina Eiropas konkurētspējība, Eh, prezidents Trumps eh, nolaidīsies šeit eh, šovakar, un jāsaka, ka politiku aizvien vairāk ietekmē protekcionisms. To mēs nevaram atbalstīt Eiropas Savienību, tas mūs skan. No otras puses mums ir Krievija ar savu dominanci enerģijas jomā. Tāpat arī ir mūsu kas ar savām investīcijām iesaistās mūsu tirgu, viņi arī ir viss šis plašais kopskats, un tādēļ mums ir jāatzīst, ka dalībvalstis individuāli nespēs pilnvērtīgi konkurēt. Tādēļ mums ir jāstiprina savā konkurētspēja šajā visaptver, viskopējā kontekstā aizvien pieaug klimata aizsardzības nozīme. Mums ir Kopernikus programma, pastāv jau efektīvi pasākumi, lai nodrošinātu ilgspējīgu attiestī, attīstību. Un visbeidzot ir jāatzīst, ka arī pastāv un aizvien pieaug terorisma un radikalizācijas apdraudējums. Ja vēlamies pārvarēt šos izaicinājumus, tad ir nepieciešama visu uh, Eiropas Savienības līmeņa spēlētāju iesaiste. Mums ir jāsadarbojās kopā, lai mēs spētu arī ņemt vērā pilsoņu vēlmes. Mūsu prezidentūras moto ir Eiropas, kas aizsargā, bet es gribētu teikt, ka tas nozīmē, ka tā ir Eiropa, kas norobežojas. Un runājot par kosmosa tēmu, es uh, gribētu teikt, ka nekas nav vienojošāks kā lielie kopīgi izvirzītie mērķi un uzdevumi. Mums ir jātuvojās saviem pilsoņiem, ir jāstiprina viņu uzticēšanās Eiropas Savienības uh, institūciju spējām. Un? Uh, vienmēr, kad tiek aptaujāti pilsoņi Eiropas Savienībā, viņiem tiek jautāts, cik eh, lielā mērā viņi uzticas eh, Eiropas Savienībai, un eh, pēc tam tad šie rezultāti un atbildi tiek apspriesti. Mums, kā politiķiem, ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība jau nav nekas cits kā pašas Eiropas Savienības dalību valstis, un mēs pieļaujam šo kļūdu, ka tad, kad ir kādas problēmas iekšējā politikā, mēs mēģinam vainu novelt uz Eiropas Savienību. Tā ir mūsu atbildība pateikt, ja kaut kas noiet greizi Eiropas Savienības līmenī, tad tie jau nav tie, kas ir vadībā, ir atbildīgie. Mēs esam atbildības nesēji, visi politiķi Eiropas Savienības dalībvalstīs. Arī mums ir jāuzņemās atbildība. Es ceru, ka to tuvākajos sešos mēnešos kopā ar saviem kolēģiem mēs spēsim uzsvērt. Mums ir viss vislabākā iespējamā veidā jāatrod iespēja tuvoties Eiropas Savienības pilsoņiem. Eiropas Savienības, Eiropas parlaments ir mūsu pilsoņu balss. Eiropas parlamentu tieši ir ievēlējuši pilsoņi, un tādēļ Eiropas parlamenta atbildība ir būt arī atbildīgam savu vēlētāju priekšā. Eiropas parlaments ir ļoti būtisks partners, lai mēs varētu sasniegt savus kopīgos mērķus. Un mūsu prezidentūra jā, sadarbosies un īpaši ņems vērā Eiropas parlamentu mūsu prezidentūras laikā. Tad šie mūsu vispārīgie mērķi, bet uh, tad gribētu cīkāk pastāstīt par kosmosa jomas prioritātēm. Gribēju norādīt, cik ļoti svarīgs ir, svarīga ir šī joma Eiropas Savienībai un uh, dalību valstīm. Uh, Šī ir tā joma, kurā ir ārkārtīgi būtiska stratēģiska nozīme. Ar Kopernikus, Galileo un Egnus programmām uh, mēs esam panākuši tādu augstu līmeni. Um, mēs vairs nerunājam par tā, tādu pagātnes situāciju ar inženieriskiem risinājumiem, ar gudriem politiskiem lēmumiem. Mēs esam atākuši savus mērķus Mums ir 22 uh, Galileo satelīti orbītā, un ir skaidrs, ka šī uh, mūsu pašu sistēma ir ārkārtīgi svarīga. Satelīta navigācija, ar to saskaramies ikdienas. Katrs bērns zina, kas ir GPS, uh, bet ja uh, mums pēkšņi kaut kas mainītos situācijā, kaut kas nu, greizi ar KPS. Un tad, piemēram, autovadītājs, kas meklē savu ceļu, tā varētu būt ļoti nepatīkama situācija. Cilvēki meklē savu ceļu, to navigāciju, GPS, arī lidmašīnas to izmanto pilotu. Lidmašīna piloti ir pilnībā atkarīgi no GPS sistēmām. Ja um, kaut kas mainā, mainās, ja ir citi jauninājumi šajā jomā. Un tas var novest pie pavisam uh, reālām problēmām mūsu ikdienas dzīvēm. Mums ir jādomā par ilgtermiņa risinājumu, ir jāturpina sevi tehnoloģiski uzlabot, aprīkot, un uh, kosmosa uh, Eh, tehnoloģija jomā ir jāņem vērā arī citi aspekti, piemēram, klimata pārmaiņas, spēja attīstība, migrācija, drošība. Ir jāizveido jā, eh, droša infrastruktūra, ir jādomā par sastāvisti ar citiem politikas, citām politikas jomām, un tās visas ir Austrijas prezidentūras prioritātes. Eiropai ir jārēģē uz izmaiņām kosmosa nozarē. Mums ir jārisina jaunie izaicinājumi, piemēram, New Space, komercializācija un arī kosmosa atkritumi un kosmosa laikapstākļi, piemēram. Jā, pavisam īsi vēl. Ministru līmenī 30. novembrī tā diskusija kur domāts par nākotnes Eiropas Savienības kosmosa politiku. 5. un 6. novembrī Grācā notiks kosmosa konference. Jūsu kolēģe ir referente Eiropas Savienības kosmosa programmai. Es ceru uz ciešu sadarbību ar EASA prezidējušo valsts Spāniju. Tas viss mums ir ārkārtīgi svarīgs. Un, ja pavisam īsi vēl drīkstētu par augstākā līmeņa jomu, par domēnu. Tas ir ļoti uh, svarīgs jautājums, un tas arī ir ļoti svarīgs uh, domājot par Eiropas identitāti internetā. Un e, Austrijas prezidentūra uzskata, ka domēna pārvaldība ir jāmodernizē. Un Mēs atzinīgi vērtējam um, vairāk iesaistīto pušu fóruma um, ideju. Mēs vēlamies panākt ātri progresu, vienoties par padomas vispārējo nostāju, lai tad mēs varam uh, nākt pie parlamenta. Tad mēs ļoti centīsimies, lai to panāktu. Paldies! Paldies par jūsu runu! Paldies par jūsu prezentāciju, ļoti svarīga. Divi ļoti svarīgi dosie - kosmos, Eiropas Savienošanas instruments. Krišānim Kāriņkungam vārds NTP e grupas. Jā, zuallererst möchte ich mich beim Minister Hofer bedanken und herzlich. Paldies. Paldies, ministrs kungs, sveicam jūs parlamentā. Svarīga joma. Eiropas Savienošanas instrumenta nākotne transporta jomā. Jūs jau to pieminējāt. Tāpat arī gaisa satiksme, tāpat arī sauszemes ceļi, um, maksas ceļi. Nu, te Connecting Europe uh, instruments uh, ir svarīgs mūsu pilsoņu labklājībai, tāpat kā arī telekomunikācijas pārobežu sakari iekšējās, iekšējais tirgus uh, energoapgāžu jomā, tas viss mūs interesē. Nu, tāpat arī valsts struktūras pieauga oligopola veidojas. Nu, nu, tiem jāizvairās būtu, protams, bet eh, pieeja pareiza. Simtprocentīgi, tad visiem patērētājiem no tā jāgūst labumu. Tātad mēs esam ievēlēti no pilsoņu puses, un tāpēc mums arī jāgādā, lai viņi saņem to, ko sagaida. Un, eh, lai tātad patērētājiem un būtu. Uh, labi pakalpojumi, ko tu vari atļauties. Vēl par Connecting Europe instrumentu runājot, eh, arī kosmosa programma šeit, nu kāda ir miedarbība šeit? Vai laba komunikācijas platforma? Vai par šo Silent Pipe stratēģiju? Uz to eh, scientific uh, eh, options uh, panel. Kāda ir komunikācijas starp aģentūrām un institūcijām? Mans lūgums jums būtu sekot līdz tam, lai institūcijas un aģentūras uh, izstrādātu kopējus plānus, kur mēs redzētu, kā viņi savstarpēji komunicē. Mēs zinām, ka šiem mašīna learning un mākslīgais intelekts nu, arī komunikāciju struktūras uh, relatīvi labi var izveidot šeit. Un komunikācijā ir zinām deficīti arī Eiropas līmenī. Un tos vajadzētu aizklāt un rūpēties par to, lai tiešām optimizēt komunikāciju. Paldies! Thank you! Lielas paldies, kolēģi! Krasnodievska kungs, nākamais runātājs. Pan Evžen Tošenovski, kurš zaimuje się tym programmem. Diemžēl mans kolēģis Tošenovskis, kurš mm, strādā pie šīs programmas, un nu, viņam bija jādodas uz Prāgu. Viņš lūdza man viņu aizstāt. Un tad, nu, sākšu ar to, ko jūs teicāt savas uzstāšanās sākumā. Jūs runājāt par protekcionisma draudu. Kā jūs zināt, tad eh, ir protekcionisma tendence arī pašā Eiropā, piemēram, tiek uh, piedāvāt, ka centrālā un austruma Eiropa tiktu nošķirtas no pārējās Eiropas. Un mm, tam līdzīgas idejas um, izskan reizēm arī šeit, Eiropas parlamentā, tāpēc mans reģions mm, ar lielām gaidām raugās Austrijas prezidentūras virzienā. Jo mēs visi atceramies uz tā saucamajām diskusijām par Mitteļ Eiropu, 80. gados tādas bija. Es ceru, ka Austrija atbilstīgi spēlēs savu lomu, kalpojot par eh, tiltu starp eh, dažādām Eiropas pusēm. Tagad runājot par kosmosa programmu. Nu, vai jūs uzskatāt, eh, ka vēl pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, tātad, nu, praktiski 2019. gadā parlaments un padome varētu vienoties. Es uzdodu šo jautājumu, tāpēc, ka nu, tieši ātrums, ar kādu Austrijas prezidentūra ķersies klāt šī faila risināšanai, e, lielā mērā noteiks to, kā šis fails virzīsies priekšu. Tad uh, Briti, Briti piedalās Galileo programmā. Mēs uzskatām, ka būtu atbilstīgi Eiropai un arī apvienotajai karalistei, lai apvienotā karaliste varētu turpināt dalību šajā programmā. NF vārtā Barbara, Barbara Kapela. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, um, Priecājos eh, jūs sveikt, eh, Hefer kungs, eh, šeit mūsu komitejā. Globālās tēmas, ko jūs pieminējāt, vēlos no tām nedaudz novirzīties. Attiecībā uz to, kas mums nu, šajā komitejā ir svarīgs, būtu digitalizācijas joma. Jūs atbildējāt par infrastruktūru savā ministrijā, kurš māja šogad ir pie jums pētījums, revīzijas palādes pētījums, kas uh, runā par uh, to, ka platjoslas interneta izplatība dalība valstīs Eiropas Savienībā nu, nerit gluži tā kā bija plānots, jo sevišķi uh, nu, laukos bieži vien pietrūkst uh, internetu pieslēgumu un arī dalība valstīs piekļuve ultrā ātram internetam nebūtu neatbilst stratēģija Eiropa 2020 mēķiem. Tie ir dažādi priekšstam, ko varētu darīt. Vai, dalība valsts varētu uh, aktīvāk darboties, darboties izstrādāt jaunus uh, plānus platjos internetu piekļuvē. Um, komisija pārstrādās vadlīnijas attiecībā uz uh, valsts atbalstu un Eiropas investīciju bankai. Arī vajadzētu FC un CEF izmantot, jo sevišķi mazākiem projektiem. Un mans jautājums tagad ir tāds, vai Austrijas prezidentūra gatavo iniciatīvas attiecībā uz platjoslas interneta uh, izpildu dalību valstīs, eh, lai tā sekmētu šos procesus, un otru jomu, ko labprāt vēlas pieminēt, ir kosmosa joma. Tātad eh, kos, kosmosa industrija. Jaunajā DFS eh, pir, pirmo reizi ir paredzēta programma Eiropas kosmosa attīstībai 16 miljardu eiro. Es saprotu, ka tas ir viena, viena no jūsu prioritātēm, ko es pieminēju, Galileo, Kopernikus. Un, protams, jaunais drošības komponents. Un vēlos pavaicāt, vai ir kāds institīvs no Austrijas puses prezidentūras pilnvaru laikā kosmosa ekonomiku atvērt arī MVU un startupiem? Paldies! Thank you very much, madam! Lielas paldies, Kapels kundze, par jautājumiem. Ministra kungu lūkšu sniegt atbildes un apkopot komentārus diskusijas noslēgumam lūdzu. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšstādātāji. Izskanēja jautājums. Kā nostādīt patērētāju centrā, iesaistīt vairāk energo tirgu, esmu nedaudz skeptisks. Arī uh, doktors Kapels jautājums par telekomunikāciju Tātad um, internetu 5G jāsakmē, nu, kompromiss, manuprāt, nav slikts. Es domāju, ka un tas ir dzīvot spējīgs. Viņa vienošanās, manuprāt, ir apsveicama. Es domāju, ka arī jūs uh, tam neiebildīsiet. Tālāk jautājums par komunikāciju kosmosa jomā, jautājums par aģentūru un institūciju sadarbību. Nu, domāju, ka vislabāk, ja nepieciešams, saskaņot šos plānus un nu, vienlaikus nepieciešama mm, skaidra funkciju sadale, lai izvairītos no pārklāšanās. Nu, šajās svarīgajās dienās esmu pārliecināts par to, ka dažādiem dal dalībniekiem ir nepieciešams skaidrs demarkācijas līnijas, kas par ko īsti atbild, kāds ir kom tātad, eh, kompetences joms un, uh, Nešaubos, ka mūsu prezidentūras ietvaros kopā ar parlamentu un komisiju mēģināsim uztaustīt arī nu, tādas pozitīvas attīstības virzienus šeit. Tad eh, Krasnodebska kungs pieminēja protekcionismu jautājumu, kas joprojām mūs tā teikt eh, nodarbina. Ne tikai tas, kas attiecas uz ASV, bet arī Eiropas eh, Savienībām. Nu, personas, kas nu, uzaugušas aiz tās priekškara Austrijas austrumu daļā. Un es saprotu, ko tas nozīmē. Nu, teiksim, nu, krīt tās priekškars uz robežas. Un tam mēs redzam, cik ātri notiek attīstība. Protams, mēs esam arī daudz ko ieguvuši no tā, bet, bet es domāju, ka mēs visi patiesībā no tā esam ieguvēji. Un tagad redzam, ka cik cieši ir sakari starp eh, teiksim, mūsu ieciltājiem un poļiem un ungāriem aiz robežas, un eh, tas funkcionē diezgan labi. Protams, jāpiesargas, lai šajā kopējā ceļā mēs kā Eiropas Savienība neesāt nevienu iepakaļ. Lai mēs ietu kopsolī. Lai mēs nepieļautu tās kļūdas, ka, teiksim, ejot. Uh, emociju pavadā, mēs pārlieku ātri izdarām spriedumus par uh, kaut kādu attīstību. Uh, tas ietekmē mūsu sarunas. Diplomātija šeit spēlē lielu lomu. Tā ir jāsakmē, un es atsīju, ka Varbūt Austrijas spēks ir tas, ka tieši diplomātijā mēs esam diezgan uh, liela liepratēji, un arī šeit es varu uzsvērt, ka tiešām uh, mums ļoti labi funkcionējoša valsts administrācija. Tieši tādēļ mēs ceram, ka arī mūsu prezidentūra darba funkcionēs ne jau tādēļ, ka mēs kā ministri esam ģeniāli, bet, eh, bet eh, darbs, ko, ko veica mūsu līdzstrādnieki valsts pārvaldē, kas apmeklē daudzas sanāksmes, mēģina panākt kompromisus, atrast īsto, īsto ceļu. Un mēs kā ministri, mums ir eh, vienkārši tas, tas, tas prieks savu dalīties ar labajās ziņās, bet nu viss jau pabeidz eksperti. Es domāju, ka tas ir labi funkcionēs. Mūsu iesāktās sarunas jau liecina par to, ka ir viss pamats tā uzskatīt. Austrija tā kā turpinās veidot šos tiltus. Tālāk, 15. gadā, vai būs eh, vienošanās starp padomu un parlamentu, nu nevar neko solīt. Bet, um, ko varu solīt, darīsim visu, ko spējam, lai panāktu maksimālu progresu, cik nu, tiešām tas ir iespējams. Kas notiks pēc Brexitiem, kas notiks ar Galileo tālāk, kāda iet būs Brexit ietekme. Nu, pat labāk šajā situācijā mums jāsādā kopējā pakotne, un šis jautājums par Galileo, protams, eh, Brexit kontekstā būs daļa no šīs pakotnes. Es ceru, ka kopējā pakotne būs eh, pozitīva, ka neskatoties uz visām grūtībām, uh, arī uz personiska rakstura domstarpībām, ka mēs panāksim po, pozitīvu iznākumu arī Galileo sakarā. No Kapelas kundze jūs pieminējāt eh, tādu lielu izaicinājumu kā digitalizācija. Pat labam savienībā un tautsensībā kopumā ir svarīgi ne tikai tas, lai mēs izbūvētu ceļus un nodrošinātu satiksmes saslēgumus un, un, un lidostas nepieciešams nodrošināt to, lai platjostas internets būtu pieejams visur. Ir sevišķi laukos. Gulā tad šis te vien nu, aug, augstā ātruma internets būtu pieejams. Jāsako līdzi arī 5G attīstībai, un uh, op, optiskie kabeļi varbūt nebūs tik, tik, tik būtiski. Ne katrā mājā nepieciešams optiskais uh, kabelis, lai gan tas, protams, būtu vēlams, bet ir jāreģē ar jauno platjoslu stratēģiju, lai mēs uh, atrastu kopēju konceptu Eiropas Savienībā un arī dalību valstīs. Ja Un kā mēs atrodam tātad eh, eh, līdzsvaru starp 5G tehnoloģijām un optiskiem kabeļiem. Es nu, droši vien, ka ja šo līdzsvaru atradīsim, tad būs arī pozitīva iznākuma. Paldies, ministra kungs! Eh, visi jūs komentāri tika piefiksēti. Paldies! Jūsu Tātad komentārus izskanējušiem jautājumiem novēlam jums visu to labāko. Protams, jūs prezidentūras pilnvaru laikā, jo ļoti svarīgā laikā jūs ķerties klāt pie savu pilnvaru īstenošanas laiku aicās. to the next point. Report. Pievērsīsimies nākamajam punktam - ziņošana komitejai par pārunām. Iekšējais eh, elektroenerģētikas tirgus 69F punkts pārstādātā redakcija un arī nākamā direktīva par elektroenerģijas iekšējo tirgu. Kāriņa kungs. Chair. Lielas paldies priekšsādātāji. Mm, nu, pat varēšu iekļauties trīs minūtes, varbūt vienā. Mēs noslēdzam balsojumu 28. februārī plenārsēdē. Ļoti ilgi gaidījām pirms sākt pārunas Bulgārijas prezidentūras laikā, beidzot tas izdevās. Jūnija beigās mm, Tā bija pat jau tāda sadarbība ar Austrijas prezidentūru, kas jau sākās. Uh, Un mēs uzsvērām no abām pusēm, kas bija tie politiskie izaicinājumi, kas eh, beigās izvērtās tehniskās diskusijās, kas eh, šonedēļ notika, un arī septembra beigās vēl tiks, un mums būs otrs trialogs 11. septembrī. Tātad darbs reāli sākas, un daudz kas darāms Austrijas prezidentūras laikā, lai varētu noslēgt mm, darbu viņu prezidentūras laikā. Paldies! Um, clear, think, but... Lielas paldies, viss skaidrs. Ja būtu kādam kāds jautājums vai komentārs, lūdzu. Jā, paldies. Nu, mēs tiešām nesen sākām divas nedēļas atpakaļ. Mūsu diskusija nebūs vienkārša. Uh, šis uh, trialogu mēs piedāvājam mm, septembrī. Tātad paldies, Krišāņa kungs, par šo mm, jautājumu. 28. 29. punkts skatām kopā. Priekšlikums Eiropas parlamentu un padomas regulai par mm, programmas apārsnes Eiropa izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem. Otrs temats priekšlikums Eiropas parlamentu un padomas lēmumu, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu apārsnes Eiropa inovācijai un pētniecībai. Divas tēmas, divi referenti - Dans Mika un Eller kungs. Lūdzu, kolēģi, abiem vārds sāksim diskusiju. Un šī ir pirmā viedokļa apmaiņa ļoti svarīgā jomā. Dans Nika. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând... Lielas paldies priekšsādātāju visu pirms. Es vēlētos pateikties visiem tiem, kas eh, šī mēneša laikā bija man līdzās, palīdzēja centienos nonākt pie atbilstīga ziņojuma. Vēlētos pateikties ēnu referentiem, kas ļoti smagi strādāju, lai saprastu, ko es daru, lai man palīdzētu. Mums šovakar būs sanāksme pulksteni 18.30. Vēlos pateikties ITRA komitejas ekspertiem. Viņi ir bijuši ļoti aktīvi iesaistīti procesā. Vēlos pateikties politiskajām grupām, daudz cilvēku tikuši iesaistīti. Tāpat paldies Eiropas komisijai, kas arī centās piedalīties, sniegt nepieciešamos skaidrojumus. Nu, mans sākotnējais solījums bija nākt klajā ar ziņojumu jau šonedēļ. Mums jau ir eh, noturētas divas konferences, mm, vēl bez eh, daudzām divpusējām sanāksmēm, un es centos iegūt kādu reakciju no galvenajām interesētajām pusēm pētniecības un inovācijas jomā Eiropas Savienībā, lai noskaidrotu, vai kas būtu jāmaina, kā veikt izmaiņas, uh, kā strādāt labāk nākamajā programmā apvārsnis Eiropā un jaunajā pamatprogrammā. Tagad es vēlētos pieminēt galvenos elementus visi ēnu referenti. Kā jau es solījos, nu, viņiem pat īstenībā ir mm, ziņojuma projekts 10. jūlija versija. Centos nosūtīt jaunās versijas ēnu referentiem, tā lai viņi redzētu ziņojumu izstrādes dinamiku, kāda bija arī motivācija. Īsi iepazīstināšu ar galvenajiem tematiem. Galvenais ir uzlabot budžetu, palielināt budžetu apvērsnes Eiropa 120 miljārdu eiro apmērā. Komisijas priekšlikuma ir paredzēts 83,5 miljārda eiro finansējums, jeb 94,1 miljārds eiro pašreizējās cenās, kas ir krietni mazāk nekā parlaments ir minējis. Mēs, mēs atbalstām 1,120 miljārdu eiro budžetu pašreizējās cenās. Mm, pastiprināt eh, sadarbības pētniecību, mm, pētniecību kopumā. No nu, pētniecība īpaši fundamentālā ir īpaši svarīgs eh, trumpis Eiropas Savienībā, un tas ir priekšnosacījums, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu tālāk pildīt Eiropas Savienības mērķis. Nākamais punkts attiecas uz savstarpējības principu. Nu, mums ir jā jānoskaidro, jāprecizē situācija, jo, nu, diemžēl, cik tālu man tas ir zināms, mēs esam tādā situācijā, kas mm, ir savā veidā savāda. No vienas puses mēs runājam par to, ka mm, nav pietiekami daudz finansējumu mm, kvalitatīviem projektiem, kas tiek piedāvāt vairākos konkursos Eiropas Savienībā, bet no otras puses ir daudz naudas, uh, Nevar jums nosaukt precīzi skaidri, skaitli mm, attiecībā uz apvārsnes Eiropa, cik daudz finansējumu tika piešķirts mm, dažādām struktūrām vai individuāliem mm, pētniekiem, cik daudz asociētajām valstīm un cik daudz trešajām valstīm. Tomēr es uzskatu, ka sastarpējības princips ir obligāts jo pretējā gadījumā būtu grūti paskaidrot, kāpēc mēs dodam piekļuvi mm, Eiropas eh, fondiem mm, un Eiropas struktūrām. Mm, šāda pieeja tiek liekta, tām tiek liekta šīm piekļuvu sadarbības valstīm un programmām, kuras uh, finansē attiecīgā trešā valsts. Un nu, tā tāda problēma, kas jānoskaidro, un vēl viena problēma, kas jānoskaidro, ir intelektuālā īpašuma noteikuma pastiprināšana, tā lai varētu mm, izcelt un novērtēt Eiropas pētniecību, jo jaunie mazie dalībnieki, kas ienāk pētniecībā, ir mm, jākonsultē par to, kā aizsargāt viņu intelektuālā īpašuma tiesības. Un, un tajā pašā laikā ir jāzina arī, kas ir tā persona, kas ir intelektuālā īpašuma tiesību turētāju mm, šajā projektā, ko finansē Eiropas Savienība. Piektais punkts šajā ziņojumā atsaucas uz pirmo komerciālo eksploatāciju Eiropas Savienībā attiecībā uz projektiem, kurus uh, Eh, finansē no Eiropas Savienības naudas. Mums ir jāpalielina ietekme. Eh, no otras puses, eh, pievienotā vērtība ir jāņem vērā. Ir jāņem vērā šis pirmais komerc izmantošanas princips, un tas ir ārkārtīgi svarīgs princips. Tāpat vēl viena svarīga lieta, ka vēlos minēt sinerģijas. Es strādāju ar kolēģiem no uh, DigiRegio, tā lai to paredzētu. Vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu - vēl viens svarīgs princips atbildi, ko sniedz Eiropas parlaments. Ja mēs runājam par vienlīdzīgu atalgojumu smago mašīnu šoferiem, es domāju, tas arī ir jāiekļauj. Tad, kad mēs runājam par pētniekiem viņu gadījumā, kad viņi strādā pie viena tā paša projekta. Uh, nepieciešams vienbalsīgs eh, novērtējums, tā lai uzsvērtu ekscelenci, nevis izcelsmi vai dzīmumu. Un tajā pašā laikā nepieciešams samazināt plaisas, kādas ir Eiropas Savienības dažādās pētniecības jomās. Tāpat labāk ir jāsadala ekscelence Eiropas Savienības iekšienē starp dalību valstīm. Uh, Nu, tie ir desmit punkti, mm, kurus vēlējos pieminēt, un uh, šo dokumentu mm, nosūtīšu sekretariātam, tā lai tas tiktu pievienots uh, ziņojumam atbilstīgi regulām. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Paldies, tas tiešām ir ļoti svarīgi, jo mums ir arī tulkošanas uh, termiņi, tie ir ļoti svarīgi. Lielas paldies par jūsu teikto šo pēc, šo piekdien mans dokuments tiks iesniegts, tulkošanai tiks iesniegts sekretariātam, saka Nikas kungs. Eller kungam vārds. Paldies Nikas kungam. Mēs abi saprotam, ka mums ir jāizveido saskaņota pozīciju no parlamenta puses kopā visiem referentiem un ēnu referentiem. Un tad detalizētāk, jā, Mēs jau pieminējām vispārējo palielināto budžetu 120 eiro, bet eh, mēs te gluži vienkārši atspoguļojam to, par ko vienojās valstu vadītāji, proti, ka 3% tiks veltīti pētniecībai un inovācijām. Mēs eh, te nepieprasām budžeta palielinājumu, tad mēs gluži vienkārši atgādinām padomē par to, ko viņi paši vienojas pirms desmit gadiem. Uh, Runājot par struktūru, par pirmo pīlāru, mēs gribētu, lai tiktu palielināts fokus uz šī pierādījumu konceptu, arī ekscelences zīmoks ir būtu jāizceļ, tāpat arī vajadzētu vairāk pievērsties jaunajiem pētniekiem un par Marijas Kirī programmu runājot. Mēs gribam ieviest šeit vairāk darba un privātās dzīves līdzsvara jautājumu. Uh, Un arī šo dzimumu aspektu varētu labāk atspoguļot, domājot par pētniecēm sievietēm. Pētniecības infrastruktūrā ir jākoncentrējās uz viedām pētniecības infrastruktūrām mazāk attīstītās dalību valstīs. Tas arī jautājums saistībā ar EFSI finansējumu. Atvērtā zinātnes mākoņa jautājums Um, tas vēl joprojām nav atspoguļots. Mēs arī vēlamies paplašināt uh, šo jēdzienu, runāt arī par mantojumu mākoni Eiropā, turētu runāt par atvērto piekļuvi. Otrajā pilārā ir jāizvērtē struktūra. Mēs varētu sadalīt šo klāstu arī par iekļaujošām sabiedrībām, par inovatīvām radošām sabiedrībām un atsevišķi nodalīt drošu sabiedrību, jo pagaidām šis viss sajūta, visa iekļaušana vienā grupā ir problemātiska. Un kāda visnotaļ acīm redzama lieta, un kur arī ir daudz neatbildētu jautājumu, tas ir par strateģisko plānošanu. Jā, mēs izmantojam uh, ideju par strateģiskāku, modernāku darba programmu, bet eh, beigās tas viss izskatās tā, ka šis, tas viss ir paredzēts, lai veidotu instrumentus, eh, misijas, un mēs šajā gadījumā gribētu deleģēto aktu, lai tas būtu ierobežots laikā un lai arī eh, precīzāk tiktu definēts, kā un kas notiks partnerība jomā ir ļoti svarīgi kopīgie uzņēmumi, sinerģijas un arī uh, nozares instrumentu izmantošana ļoti svarīga. Piemēram, tīrās debesis ir uh, programmas dārgakmens, un to mēs te vēlētos atkal redzēt. Un par IT mums ir īpašs uzsvars uz to, ka mēs vēlamies saglabāt jau. saglabāt pārsošos kiks un um, bet viss ir arī, protams, atbilstoši jāfinansē. Par misijām. Kā jau es runāju, arī strateģiskās plānošanas priekšlikuma kontekstā mēs vēlamies ierobežot misiju skaitu pirmajā strateģiskajā plānošanā. Būsim realistiski, ja mums ir 50 misijas, tad šī visa ideja, ka misija ir jābūt ļoti koncentrētāji, tā um, zuda arī jāprecizē, cik liels ir uh, budžets, un kāda arī globālai izaicinājumi. Es gribētu vēlreiz atgādināt par to, ka ir sasaistas ar pētniecību un partnerībām. Misijas nav tādi atsevišķi individuāli jautājumi. Mums ir jāsaprot, kāda ir to attiecība ar noteiktiem instrumentiem. Mums vajadzētu ierobežot budžetu misijām pirmajā posmā ir jāsaprot, vai tas eh, spēs funkcionēt, bet gluži vienkārši tāda akla līdzekļu eh, piešķiršana lielam misiju skaitam, kur iespējams pat netiks sasniegti rezultāti. Mēs gribētu, lai viss notiktu ātrāk, lai šis virziens būtu no apakšas uz augšu. Mēs vēlamies atbalstīt kopīgos uh, uh, projektus, atbalstīt uh, dažādās pakāpes, izcelības. Uh, apmaiņas programmas, un mēs vēlamies pieturēties pie šī ritma, kad ir seši mēneši grantam. Inovāciju. Plaisa ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs gribētu, lai būtu šī iniciatīva jaunajām dalību valstīm, lai viņas spētu izmantot Eiropas Savienības un starptautiskos līdzekļus un izmantot tos uh, reformām. Gribētu uzsvērt, ka labāka datu pārvaldība jautājums, kas ir cieši saistīts ar pētniecības infrastruktūru, bet arī ar Eiropas atvērtā zinātnes mākotni, mākoni. Ekscelences zīmogu vajadzētu pap, pa, paplašināt un attiecināt arī uz citām programmām, piemēram, arī skrī programmu. Ir jārunā par tematiskajām prioritātēm, ir jāizvērtē arī kultūras un radošās industrijas uh, sniegtās iespējas, par to jau esam runājuši un balsojuši parlamentā, ir jādomā ne tikai par tad atbalsts um, ratajām slimībām, veselības jautājums, vai nu tas būs uh, jauns izaicinājums, es domāju, par vēža gadījumiem, bērniem, tāda ļoti praktiski saprotama problēma cilvēkiem, um, pārtikas ražošanas ietekmas klimata pārmaiņām. Vēlamies likt lielāku uzsvaru uz tematiskajām prioritātēm. Bet jāskatās arī nedaudz plašāk, kā Dāns arī pareizi norādīja, saikne ar struktūra fondiem ir šis 5% potenciāls, tā, saka, tā teikt. Bet, ja ir daudz darba, ko paveikt, iepriekš abi priekšlikumi atspoguļo viens otru, bet tagad tas ir tikai reģi priekšlikumā jautājums arī par radošās Eiropas sinerģijām, kas priekšlikumā vispār nav pieminēts. Mums ir jāaplūko arī finanšu instrumenti, mēs vēlamies saglabāt elastīgumu, jauno inovāciju perspektīvu plašākajā programmā. Mēs vēlamies individuālu pieeju, kas ir īpaši vērsta uz MVU ir jābūt godīgiem. Mēs vēlētos, lai notiek diskusija par MVU vispārīgākā veidā, jo tas, kas ir iekļauts trešajā pilārā, jā, nu, šī tā traucējušā daļa MVU programmai, bet kas notiks ar būtisko daļu. Jā, atvainojos, ka es tik ātri skrienu cauri visiem jautājumiem. Programma ir milzīga. Man varbūt tika. Uh, labi nav paveicies ar darbiem kā Danam, man ziņojums būs gatavs nākamnedēļ, bet es domāju, ka esam uz laba ceļa. Un uh, esam saņēmuši labu informāciju ēnu referentiem, un tad, tagad mūsu pozīcijas sarunās padomu būs ļoti spēcīgi. Un visbeidzot, lūgums padomē, pagājušreiz mūsu sarunas ilga 18 mēnešus, tagad esam daudz ambiciozāki, mums ir jāsasniedz rezultāts, un jo ambiciozāki vēlamies būt, jo labāk mums jāsagatavojās, ja mēs 2020. gadā būsim ar programmu, kas neatbilst Eiropas politiskajai situācijai vai iesaistīto pušu ambīcijām inovāciju jomā. Es tiešām aicinu padomi, lai padomi sagatavotu savu pozīciju tādā pašā tempā, kā to dara parlaments. Paldies! Eiler che penso abbia parlato in qualità di, di, di shadow del programma Oracle. Mm, jūs runājāt kā nu referents par mm, programmu apvārsnis, eh, bet vai jūs vēlties runāt eh, tagad mm, specifiskāk? Tagad vai varbūt pēc tam par otro punktu, par otro programmu? Pēc tam labi, nu tad noslēgsim sākumā šo punktu, sākumā Kabesonai Ruisai vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies abiem referentiem par sniegto informāciju, par jaunumiem. Tas viss ir ļoti svarīgi un pozitīvi. Vēlos tikai izcelt dažas idejas par industriju. Es domāju, ka ir svarīgi labāk definēt lomu un MVU pārstāvniecību, jo man liekas, ka MVU mm, akcents apvārsnī ir bijis ļoti pozitīvs, to vajag vēl uzsvērt apvārsnī, un tas man saprot sinerģijas. Es domāju, ka šajā programmā var nepietiek runāt tikai par sinerģiju, tam jākļūst par realitāti. Ja mums nav specifisku mehānismu, kas mm, atļautu šo komplementaritāti un dalību valstis eh, to nepadarītu par pieejamu un dalītos ar dažādiem eh, fondiem un lai šī programma uh, būtu mm, pievilcīgi, nu, tad, lai būtu šī sinerģijas, bet nu, tomēr ir arī izcilības um, zīmoks, kurš ir gan ierobežots, MVU. Es domāju, ka jāatrod mehānismi, kas um, stimulēs reālo dalību sinerģijai ar citiem fondiem no citām valstīm. Atvērtā zinātne, pirmais pilārs ļoti svarīgs, bet es domāju, ka atvērtībā ir jābūt eh, vēl lielākai šajā programmā, lielākam žestam te jābūt vēl vairāk nekā šobrīd, bet neakcentē tikai pirmo pilāru. Jaunieši, manuprāt, ļoti pozitīvi, ka komisijas priekšlikumā ir sinerģijas arī ar Erasmus programmu. Uh, Bet es domāju, ka jāstrādā mm, pretī uzņēmēji darbības inovatīvais kultūras īstenošanai jau kopš jaunības. Un tas tad būtu tāds specifisks instruments, kas ļautu to, ka jaunie pētnieki un doktoranti iesaistās šajā projektā. Un, uh, lai šis instruments būtu talantu piesaistītājs mm, jo no nu, daudzās Eiropas valstīs notika šie talantu bēgšana. Un, un mm, vēl Nikas kungs teica, ka jāpastiprina intelektuālā tiesība aizsardzība un ka tas nāk par labu visiem, kas no tā gūst labi. Man tas liekas ļoti labi, tikai jau liek akcents uz to, ka vairāk jāizmēra arī sociālā ietekme, kā sabiedrības kopums iegūst no zinātnes sasniegumiem. Eiropas komisija un tās priekšlikums ir iekļāvis indikators. Tas, manuprāt, ir svarīgs jauninājums. Mēs varam strādāt pie uzlabojumiem, tā lai šī programma nonāktu pie visas sabiedrības un tā lai tas būtu tāds labs pamats, un mēs varētu izmērīt rezultātus. Tad jāpiestrādā mm, arī pie sociālās ietekmes izmērīšanas. Tas arī viss. Paldies! Tagad vārds EKR pārstāvim Tatsanovska kungam. Paldies, es aizstāju Tožinovska kungu. Tad nu, tikai dažus vārdus bildīšu Tožinovska kungs. Vēlējās sveikt referentu Danuniku Nu, viņš apzinājās to, mm, cik ātros apstākļos jums bija jāstrādā, un nu, paldies, ka iesaistījāt līdzreferentu šajā darbā. Tomēr jāuzsver ir vairāki elementi. Pirmais, viņš atbalsta Nikas kungu priekšlikumu, mm, proti, ka apvārsnis Eiropa programmai būtu 120 miljārdu eiro liels eh, budžets. Mēs pilnībā atbalstām mm, šādu ambiciozu ideju otrkārt. Mm, eh, jābūt eh, labākam geogrāfiskajam līdzsvaram, tad mēs atbalstam visus tos grozījumus, kas vērsti uz to, lai paplašinātu šo programmu. Mm, mēs vēlētos tā, lai šis elements tiktu izmantots kā kritērijs. Katrā ziņā mūsu politiskā grupa atbalsta šo ideju un mūsu līdz referents atbalsta grozījums. Pēdējā lieta, pēdējais jautājums ir Britu dalība mm, programmā Apvārsnis Eiropa. Paldies, Vīlikas kungs. Dzek um, about regulation. Paldies eh, par regulējumu un eh, to, kā tad pielāgoties programmā apvāršanas. Apvāršanas eh, Eiropa mums ir tas pats mērķis - padarīt Eiropu konkurētspējīgāku nekā tāda pat labāk. Jākoncentrējās uz ekscelences izplatīšanu Eiropas Savienībā, lai panāktu to šo mērķi. Jāizvērtēs enerģijas efekts, kas pastāv starp dažādu fondu izmantošanu apvārsim 20 jābūt harmonizētāji pieejai gan regulējumu jomā, gan arī specifisku programmu jomā. To atbalsta abi referenti, un uh, es pilnībā viņus atbalstu šajā virzienā. Sarunu gaitā jāpaturprātā tas, kā mēs uh, raugāmies uz uh, nākotnes attīstību, zinātniskās pētniecības jomā Eiropas Savienībā. Lēmumu, ko mēs kā līdz likumdevējiem pieņemsim, ietekmēs to, kā zinātniskie pētījumi ietekmē Eiropas Savienības attīstību, turklāt arī to, kāds būs mūsu attiecības ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Es domāju, ka te ir jā, jākoncentrējas uz apusējīguma principu un uh, ceru, ka mums būs laba sadarbība. Konkrēta programma apvāršanas Eiropa. Un šeit uh, vēlamērā jākoncentrējas uz to, kā šīs uh, specifiskā programma apvāršanas. Uh, Tātad Eiropai tiks projektēta. Eila kungs jau norādīja, ka šeit jānodrošina pēsticība programmu pētniekiem, inovatoriem, kā arī investoriem. Tiem visiem jāstrādā kopā, tikai tā varēsim stimulēt Eiropas eh, Savienības nezinātniskās telpas izaugsmi. Nu, šeit ar nepacietību gaidu turpmāku sadarbību ar jums eh, pie šī faila gan eh, vasaras pārtraukumā, gan arī rudenī, Elerkungs. Paldies, kolēģi! Vārds nākamajam kolēģim. Galunda kungs, kolēģi, nekā par uh, ietvaru programmu. Paldies par priekšlikumu, jūs strādājat raiti, lai mēs iekļautos grafikos, ļoti labi. Uzskatām, ka jūs nostājāt par to, ka budžets uh, ir jāpalielina labs signāls attiecībā uz to, ka mēs uzskatām, ka zemes kā pētniecība viens no svarīgākiem instrumentiem, lai Eiropas Savienība cīnītos globāliem izaicinājumiem. 120 miljārdi eiro ir savas pareizā virzienā. Klimata mainstreamings jāstiprina. Saskaroties ar uh, sausumu, karstumu un, un, un, un plūdiem, tomēr uh, nedaram pietiekami daudz, lai šajā ietvaru programmā risinātu klimata, klimata pārmaiņu jautājumu. Šī dimensija jāstiprina. Izaicinājumi tikai pieaugst. Man liekas, tā ir laba iespēja uzņēmējiem un zinātniekiem izcelties, koncentrējoties uz uh, augsta līmeņa klimata draudzīgām tehnoloģijām. Otkārt, skeptiski raugāmies uz to, ka naudu varētu sadalīt balstoties geogrāfiskiem pamatiem. Nevis Eiropas Savienības instruments vēl kalpot vienam mērķim, tātad ir dažādi fondi dažādiem mērķiem. Ekscelencijā būtu pirmajiem, pirmiem kritērijiem, balstoties uz kuru kāds projekts tiek atbalstīts. Jākoncentrējas vairāk uz projektu ietekmi. Tas ir daudz labāks apakškritērijs nekā geogrāfiskais sadalījums. Treškārt, strateģiskais plānošanas process mums izraisa zināmas rūpes. Nu, šeit eh, komisija pārliek liels pilnvars. Jāstrādā kopā ar referentu, lai rastu risinājumu, kas nodrošinātu līdzsvarotāku pieeju. Ceturkārt, zinātniskie pētījumi balstās uz uh, institūtu, uzņēmēju, pilsoņu un zinātnieku kapacitāti. Jābūt uh, brīvi pieejamai zinātniskai informācijai, ko var izmantot, lai izmantot zinātņu, zinā, zināšanu, izmantošanu, līdz ar to nodrošina brīvu piekļuvi zinātnisko pētījumu datiem. Piekārt! Atcīmnuma dimensija jāizceļ. Visu programmu ietvaros, lai nodrošinātu, ka ir e, vienlīdzīga, vienlīdzīgs atalgojums, kā ir vienlīdzīga pārstāvība padošās grupās. Ēlēr kungam par konkrēto programmu. Pirmkārt, klimats un ilgspējīgas attīstības mērķiem jāspēlē svarīgāka loma. Gan apvārsnes Eiropa, gan arī dažādas programmas virsēnos. Otkārt, Kiberdrošība un interneta pieejamība ir dažādi virzieni. Tā tie ir jāpatur. Treškārt, pozitīvi vērtējam digitālās industrijas klasteru. Vairāk jākoncentrējas uz klimatu. Jo sevišķi ņemot vērā to, ka šī nozara ir vien rūpniecība viens no lielākiem CO2 emitētājiem. Mums ar to jāuzlabo energoefektivitāte rūpniecībā. Paldies! Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģis Danikas ziņojums, pateicos, labs ziņojums. Esam visi mēģinājuši panākt pēc iespējas labāku rezultātu. Mums grupa pozitīvi raugās uz uh, referenta ieteikumiem attiecībā uz apvārsnes Eiropa programmu. Piekrītam, ka šeit jāpanāk līdzsvars starp um, zinātnē un izaugsmu no vienas puses un um, to, kādas uh, sabiedrībai intereses no zinātnieku veikuma. Zināms, ko es pētījumos uh, prioritāri jākoncentrējas uz tiem un projektiem, kas eh, ir izdevīgi sabiedrībai, nevis uz tām prioritātēm, kas aizstāv multinacionālo kompāniju intereses. Runājot par izvērtēšanas kritērijiem, mēs esam guvuši labu pieredzi no programmas apvāršas 2020. Ir nepieciešama lielākā caurskatāmība un uh, labāks izvērtējums, kur jāpiedalās visu dalībvalstu pārstāvjiem. Mērķis ir cīnīties pret nevienlīdzību, jo sevišķi runājot par finansējumu. Un tāpat arī jāpārdomā trešo valstu līdzdalību šajās programmās, lai izvairītos no nevienlīdzības un uh, diskriminācijas. Iepriekš uh, ir piedalījušās uh, organizācijas un pārstāvji, kas ar kājām īda uh, cilvēktiesības. Uh, Mums interesē tas, lai varētu izmantot uh, secinājumus un, un uh, pētījumu rezultātus, un visiem jābūt pie šiem uh, rezultātiem. Gatavosim savus grozījumus arī. Paldies uh, tālāk uh, kolēģim Matiesam vārds, kurš ir referents uh, specifiskajai programmai. Respektīvi, referentē, paldies uh, priekšsēdētājiem. Man ne tikai vispār rakstura komentāri šobrīd piekrīt vairumam izskanējušo, ko sacīja kolēģi, vēlos vērst jūsu uzmanību uz eh, dažiem problēmu jautājumiem. Gan par programmu saturu, gan arī par uh, organizatoriskajiem aspektiem ir nepieciešami izskaidrojumi. Runājot par pašu programmu, mm, konverģence un iekļaušana ir svarīgi jautājumi runājot par uh, rūpnieciskās eh, eh, attīstības pīlāri, ņemot vērā izaicinājumus, ar ko saskaramies, eh, sevišķi tādēļ, ka nav konkrētu kategoriju. Summām, kas tiks piešķirtas konkurētspējas sekmēšanai un kas tad ir īsti plānots. Bez šāda līdzsvara pastāv risks, ka lieliem uzņēmējiem būs vairāk piekļuvs resursiem. Līdz ar to viņi noslēdz pāri uz ne, nevienlīdzīgā kon konkurences situācijā. Un nevajadzētu arī nonākt novest eh, pie lieliem zaudējumiem, ar kuriem saskars ar apspētnieku un zinātnieku. Un tālāk otrais pīlārs. Inkluzīva un droša sabiedrība. Apvārsim 2020, eh, mums jau bija šīs diskusijas, un es ceru, ka tās turpināsies arī šeit. Sociālajie pētījumi nepieciešami, pētījumi garīgajā jomā, tie ir tikpat nepieciešami sabiedrībai. Ir mm, svarīgi, lai tiešām būtu atsevišķi finansējums arī, arī intelektuāliem, garīgiem pētījumiem. Ja? Labi, ka ir vairāk līdzekļu pētījumu padomē, bet ir nepieciešams arī nodrošināt uh, lielāku harmoniju. Kas attiecas uz uh, mm, pamācības iestāžu skaita vairošanu, nu, te nav tas, ko mēs sagaidījām īsti. Bet aspekts uh, vienlīdzīga at, atlīdzība par, par vienā darbu ir pareiza. Uh, Nu, tā par strateģisko pieeju, kāda tad instrumenta šeit būs. Tas nav īsti skaidrs. Un nu, tālāk valsts un privātā partnerība. Pie tās jāpiestrādā. Man jautājums, kāda ir komisijas uzdevuma? Šeit jau droši vien pastāvīgums un neatkarīgums. Tas nav definēts tālāk, kas notiks ar MVU. Kā tie varēs piedalīties? Un tā par infrastruktūru un finansējumu infrastruktūru man arī sanas pašas. Paldies! Zunächst mal. Elēt kungs, paldies. Paldies Nikai, jā. Viņš ir, bija gatavs strādāt ar ēnu referentiem un daudz ko ņemt vērā, neskatoties uz uh, tur partiju darbstarpībām. Par klasteriem runājot, šeit jānodala. Tas arī tā arī mēs arī plānojam jānodala. No vienas puses šīs te inkluzivitāte un radošā sabiedrība, drošā sabiedrība. Lai tur nebūtu kopējais puķis. Drošība, protams, ir, ir tāds kā mm, vadmotīvs elluršam. Nevajadzētu pienākt, ka viena pozīcija tā tiek kanibalizē citas pozīcijas puķet. Un tāpat svarīgi, kas tika pieminēts, ka padomē un komisija būs zināma rīcības brīvība attiecībā uz partnerību noslēgšanu. Tas būtu vairāk jā, jāakcentē un jādefinē, bet eh, tam jābūt daudzietim tiesību aktam. Un tad mums eh, saulēcīgi eh, jādod iespēja pieņemt lēmumu par šo priekšlikumu, un šim daudzietim aktam jābūt mūsu rīcībā. Nav pareizi tas, ka mēs strādājam ātri un raiti, un tad, tad tur paiko divi gadi. Un mēs īsti nezinām, kas būs, kāds, kāds būs šīs partnerības uh, liktenis. FTA instrumentu paplašināšanu un attiecināšanu uz citiem klāstariem un tāda pieejamība universitātēm un, un nozarei sešu mēnešu termiņš un apakšu uz augšu pie vienkāršošana. Vienot revīzijas pieeja, ņemot vērā finanšu regulu, tā ir laba un svarīga pieeja, tas ir jāuztver. Šis vienotā revīzija, vienotais audits. Vēlāk skatība jādod uh, projektu autoriem. 60% no kļūdām uh, kur rodas atskaitīšanās procesā fondu finansēšanas modelis, lielākais elastīgums infrastruktūra maksu iekļaušanai jāsniedz. Fast-track pieeja attiecina uz eh, citiem līmeņiem, jā, ja pietiekam daudz laika projektu izstrādātājiem, tāpat eh, vairāk eh, jās, jā, jāuzsver patreizējās grantadības prakses. Nedrīkst pieļaut, ka ir šī, šis vienotais maksājums, trūkst pierādījumu Vienotā maksājuma izmantošanas priekšnoteikumiem būtu nepieciešams vismaz izvērtējums, kas jāveic pēc posma izvērtējumā, šeit jāuzmanās, lai šo um, vienoto maksājumu mēs nepiešķirtu bez priekšstata par to, kā tas darbojas un cik lielā mērā tas atbilst finanšu regulai. Paldies! Paldies, kolēģis Dematola. Kolēģi Dematola. Paldies, priekšstādātāji! Nu, runāšu atklāti, šie divi ziņojumi ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas nākotnē. Priekšlikums attiecībā uz ietveru programmu pētījumiem un inovācijām, kā arī ietveru programmu apvārsnes Eiropai. Tāpat kā kolēģi, arī es uzskatu, ka nu, mēs mēģinājām šeit uh, ieklausīties maksimāli daudz balsīs, un uh, termiņš mums bija diezgan saspringts. Tam mēs mēģinājām izstrādāt priekšlikumu, kas būtu visiem pieņemams. Priekšlikums, eh, nu, kas atspoguļot arī eh, nu, situāciju un dot priekšstatu par to, kur jāpiestrādā. Tas attiecas arī uz eh, lēmumu attiecībā uz programmu apvāršanas Eiropai. Un parlamentam abi dosie ir jāskata vienlaicīgi. Te mums, protams, ir sarežģības ar grafikiem, laika ir maz, tādējādi riskējam, ka cietīs darba kvalitāte. Esam saņēmuši darba programmu no, no komisijas, arī grafiku. Nu, te, nu, te viņi tik saspringti, ka būs grūti iekļauties. Un es neticu, ka šis spīdo vai kvalitāte, kā saka, ātrums labāk nekā kvalitāte, ir eh, tāds mm, mētiecīgs eh, piegāds, kas uzlabos eh, šī priekšlikuma saturu. Mēs ceram, ka iz, mm, izdosies izvairīties no kļūdām. Ir nepieciešama lielāka manevru iespēja. Ja Mēdies iespējas, ka daži deputāti izmanto šo, šo ātrumu, uh, nu, lai līdz nākamajām vēlēšanām panāktu rezultātu. Un te ir dažādi pamatojumi, dažādi argumentācija, kādēļ mm, tā. Bet katrā ziņā skaidrs, ka mm, mums jāstrādā. Mans izvērtējums tāds, ka ir uh, jāpaukstina transparence. Arī no vienkāršošanas viedokļa raugoties, būtu labi, ja šīs um, priekšlikums būtu skaidrāks. Būtu labi, ja būtu viens dokuments, kur mēs varētu aizsargāt savu kompetenci. Citai nebūtu iespēja iejaukties un radīt kaut kāds pelēkās zonas, lai mēs varētu pārnāt visas detaļas, mm, savus strateģiskos atvaļu. Nevēlos precizēt, kas tad ir ar budžetu. Nā, apmienos apstākļus 100 miljardu eiro ir par maz. Tas neatbilst sektoru īpatnībām. Vēlos eh, paskaidrot, ka šāda sad, sadalījums pa pīlāriem un klasteriem, kur atsevišķi finansējums, tātad eh, rūpniecība, konkurētspēja un tā tālāk, nu, nav tas optimālais variants. mobilitāte, klimats un tā tālāk. Citur klimats ir samazināts salīdzinājumā patreizējo budžetu apvārstam 2020. Runāt par rūpniecību un tirgu. Atbalsts pērniecībai, jā, bet eh, šeit ir pagrieziens pa 3,60 eh, grādiem vērojams attiecībā uz emisijām, piemēram. Strateģiskie mērķi vairs nav, nav tos vairs eh, noteikti, komisija jāsniedz lielāks atbalsts, eh, vēlos uzsvērt, ka nevajadzētu aizmirst par to, ka mums ir līdz likumdevēja piemērs. Un eh, vēl MVU šis instruments nav īsti piemērots. Pietrūkst MVU kvotu. Un par partnerībām runājot, te divas atšķirīgas grupu tipoloģijas. Tā, privāta uzņēmuma tipoloģijas. Manuprāt, šeit iztrūkst eh, tāda patiesi tāda valstiska instrumenta un pa blendingu. Jāizmanto aktīvāk Eiropas fondiem. Ir dažādi finanšu līdzekļi, ko var izmantot, kas ir svarīgi. Šeit jāvieš tādi instrumenti, kas nodrošina to, ka nav lieki finanšu instrumenti, kas dod priekšrocības citiem mašīna kaut kur nepazūd, un tā nepie, nav pieejama tās vērtības. Paldies! La piena collaborazione. Gaidu ar nepacietību turpmāko sadarbību. Paldies! Kāpēc kundze ir devusies prom? Un nu, tad. Uh, Es uzsvērtu uh, Denīsas kunga referenta virzienā izskanēja labi priekšlikumi, arī citi komentēji. MVU temats, tas tika pieminēts, ka tev visrunātāji to pieminēja. Mēs tiešos pie komisijas, varbūt, nu, es ceru, ka jūs ņemsiet vērā šo jautājumu. Būtu absolūti, ļoti labi tas, ko jūs darat inovāciju jomā, padarīt mūsu uzņēmumus eh, konkurētspējīgākus. Un tāpat arī, lai eh, zinātnisko pētījumu rezultāti būtu pieejami uzņēmējiem, tā tālāk. Bet nevajadzētu aizmirst par MVU un jaunu uzņēmumiem, jeb startupiem. Daudzi projekti vairs nesiems finansējumu. Mēs visi zinām no savas pieredzes, ka mazie uzņēmumi, neskatoties uz ierobežoto finansējumu, eh, bieži nāk klājā ar inovatīviem produktiem. Mēs, piemēram, zinām piemērus no sava reģiona, kur, piemēram, bateriju. Mm, tātad eh, ražošana notiek un dažādi citi ar satikmi saistīti instrumenti. Uh, tiek ražoti ļoti ilgspējīgi produkti, kas palīdz gan aizsargāt vidi, gan sasniegt jaunus tirgus ar šīm inovācijām. Nu, būtu jāsniedz šiem uzņēmumiem papildus atbalsts, lai nebūtu tādas destruktīvas inovācijas, bet uh, visaptvaroši, lai visiem jau būtu šādas iespējas, tad uh, būtu labāks atvers un būtu mazāk jautājumu. Veselības joma tiek uzsvērta, tas ir svarīgi. Samas komisija izprot, ka šī parlamentā komiteja norūpēsies par to, kā šis instruments, kā, kā viņš eh, nu, daudz kas eh, iepriekš labās iniciatīvas eh, pazūd. Nu, nē. Komisija, vai es vēlētos izteikties, lūdzu? Diciamo di messa a punto del nostro lavoro. Prego, lei la parola. Komisija, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētājiem. Komisija vēlētos pateikties referentiem, ka iepazīstināt mūs šodien ar galvenajiem elementiem viņiem projektos un arī priecājamies dzirdēt šodienas diskusiju. Atgādināšu komisāru Moerasa teikto. Tad, kad viņš bija ITRE komitejas sanāksmē pirms mēneša, viņš teica, ka šodien mums ir unikāla iespēja ne tikai šodien, bet arī tuvākajos mēnešos mums ir unikāla iespēja pārveidot Eiropas inovācijas un pētniecību uz labāko pusi. Un Mēs priecāsimies auglī, par auglīgu sadarbību ar Eiropas parlamentu. Esam piefiksējuši jūsu komentārus par budžetu. Jūs zināt, ka 100 miljardu ierosinātais budžets jau tagad tieši atzīst visu smago darbu, kas ieguldīts apvāršņa 2020 īstenošanā, un arī apliecina Junkera kunga teikt, ko, ka investīcijas inovācijās nozīmē investīcijas Eiropas nākotnē. Uzklausījām daudzus ierosinājumus no referentiem un ēnu referentiem, kas atbalsta arī komisijas priešlikumu veidot nākamo pētniecības un inovāciju programmu tā, lai tā maksimāli izmantotu savas iespējas. Uh, Šī bija ļoti stimulējoša diskusija, kuras mērķis bija vēl tālāk uzlabot komisijas priekšlikumu. Dzirdējām arī jūsu jautājumus un paustās bažas par strateģiskās plānošanas procesu. Komisija uzskata, ka to vajadzētu veidot atvērtākā un caurskatāmākā veidā nekā tas ir pašlaik. Tad es runāju par strateģiskās plānošanas procesu apvārsnes 2020 ietvaros. Mēs esam gatavi par to runāt tuvākajās nedēļās. Mēs arī uh, piekrītam vairākiem runātājiem, kur izteicās par sinerģiem starp dažādām Eiropas programmām, ne tikai uh, ar uh, struktūrālajiem fondiem, bet arī ar in, Erasmus programmu un radošās Eiropas programmu. Ir tikai daži no piemēriem. Komisija ir arī piefiksējusi vairākus um, izaicinājumu pilnos jautājumus, būs jādomā, kā tos risināt. Uh, jo īpaši tātad šī nepieciešamība mazināt inovāciju plājas, kas pastāv Eiropā. Mēs esam tikai pašā procesa sākumā. Mēs nosakām jaunu ambīciju līmeni, lai Eiropa nodrošinātu savu inovāciju un zinātnes līderes lomu pasaulē. Esmu pārliecināta, ka ar apvāršanas Eiropai programmu mēs spēsim panākt patiesas izmaiņas Komisija pilnībā piekrīt parlamenta vēlmei noslēgt sarunas ar padomu pēc iespējas ātrāk, pieturoties pie moto kvalitāte un ātrums. Paldies! Un tagad atkal nodošu priekšsēdētāju grožas Buzaka kungam. Šis rīts bija ļoti aizņemts ar visiem balsojumiem. Jums gan izdevās būt ļoti punktuāli un virzīties uz priekšu pavisam ātri, un atkal vadības groži jūsu rokās. Much, Paldies, Patricija! Bija neliela vizīte ārpus šīs zāles. Esmu ļoti priecīgs, viss ir kārtībā. Pēc ļoti garām. Trīs ar pus stundām. Jā, vienmēr jāatcerās paņemt savu ūdens pudeli līdz atcerieties to. Referenti atkal lūdzu. Danikas kungs un Elerkungs. Paldies priekšsēdētāji. Es ļoti rūpīgi klausījos kolēģu komentāros Tātad uzklausīgotais ēnu referenti un arī pārējie itre komitejas kolēģi. Un mazāk kā pēc 15 minūtēm mums ir jau paredzēta nākamā sanāksme ar ēnu referentiem un mēģināsim iestrādāt visus komentārus, lai spētu mazināt visdažādākās bāžas, kas vēl pastāv un ko arī pauda runātāju šovakar. Uh, mums ir jānodrošina, lai šie 100 uh, miljardi eiro tiktu uh, piešķirti pētniecībai un inovācijām Eiropā. Protams, sadarbojoties arī ar citām svarīgām institūcijām visā pasaulē, balstoties uz uh, sadarbības principiem, kas novērsīs uh, barjeras, lai piekļūtu Eiropas finansējumiem. Izcelība ir vadošais princips, nevis geogrāfiskā izcelsme vai dzimums. Ekspertiem ir jābūt neatkarīgiem ekspertiem, un es nerunāju par jā, izvērtētājiem. Es runāju par visiem izaicinājumiem, kas jau ir pieminēti ziņojumā, tā lai Eiropas Savienības uh, zinātniskā kopiena uh, spētu saņemt pienācīgu atbalstu un atbild no Eiropas parlamenta. Lai būtu skaidri jautājumi un lai arī šai kopienai būtu zināma paredzamība par to, kā piekļūt Eiropas Savienības līdzekļiem. Un lai būtu skaidrs, kā mēs viņiem varam sniegt patiesu atbalstu. Pētniecības rezultātiem ir jāno, jānotiek, jā, jāatrod Tie ir jārod Eiropas Savienībām un tie ir jāsniedz, lab, jāsniedz labums Eiropas Savienības pilsoņiem, jo tie jau ir uh, cilvēki, kas finansē pētniecību. No 100 eiro, uh, kas tiek uh, piešķirti zinātniekiem, tikai 7 ir no Eiropas Savienības uh, līdzekļiem, atlikušo 93 eiro nāk no nacionālā finansējuma. Uh, Eh, visi, kas vēlas izmantot Eiropas līdzekļus kaut kam eksotiskākam vai ekscentriskākam, es viņus aicinātu uh, izmantot nacionālos līdzekļus tādiem uh, Eiropas fondi ir ierobežoti, ja salīdzinam tos ar uh, zinātniskās kopienas lūgumiem. Paldies kolēģim! Ēlera kungs! vēlējos un tad pievērsties tādiem šiem kritiskākiem jautājumiem. Komisija mums ir piedāvājusi ļoti ambiciozu programmu, tā ļoti drosmīga. Tā ir pieminēti globālie izaicinājumi, kas mums kopā jāpārvar. Um, tas ir visas Eiropas labklājības pamatā. Mēs vienmēr balstamies uz inovācijām, uz mūsu inovācijas spējām. Un ir daudz izaicinājumu, kas saistīti ar digitalizāciju, tās ātrumu. Un mm, mūsu šis piedāvātais pilārs ir svarīga atbilde. Bet es vēlēs īsti pievērsties um, šim izteicienam, ka tiek dot priekšroka ātrumam, nevis kvalitātei. Es gan nevaru tam īsti piekrist. Jāsaka, ka arī tad kopā ar mūsu ēnu referentu mēs nebijām tik pārsteigti par komisijas priekšlikumu. Mums nav iebildumu pret ātrumu ideju kā tādu, bet Eiropā ir vērojama tāda tendence, ka uh, Tad notiek šī attīstība uz priekšu, tiek ir kāpums uz augšu pirmajos gados, un tad ir ļoti spēcīgs kritums nobeigumā. Ir daudz iesaistīto pušu, kurām ir nepieciešami šie līdzekļi. Un tad ātrums ir ļoti svarīgs, jo Eiropai ir jāsniedz atbildes ar inovācijām, ir jā jāpalīdz cilvēkiem, lai mēs spētu būt uh, līderi, lai mēs būtu inovāciju priekškalā. Ja mēs rīkosimies ātri, tad mums būs tā priekšrocība, ka nākamgad pabeigsim darbu, ka visai kopienai būs iespēja gandrīz divus gadus sagatavoties uz to, uz jaunajām programmām, viņi varēs apvien, apvienoties. Uh, Um, ja 2020. gada septembrī mēs vēlamies uzsākt divu miljonu kaut kādu kvantu misiju, un ja vēl janvārī nav panākta vienošanās, tas nebūs iespējams. Mēs vēlamies, lai būtu elastīgums, lai būtu inovācijas, lai tiktu veidot jauni klasteri. Un tad šis ātrums netiek uh, pieprasīts, lai notiktu kaut kāda necaurskatāmība. Tas ir vajadzīgs. Uh, ja mums ir jāfunkcionē, jārīkojas globālajā vidē. Un tas tā attīstās ļoti ātri, bet mēs paliekam aizvien uh, lēnāki. Un mēs esam vienīgie, kas kavēs, tie nav pētnieki vai uzņēmumi. Uh, lēni esam mēs, ja mēs 18 mēnešu laikā nesam spējīgi vienoties un spēti, sūtīt skaidru signālu, ka esam ambiciozi, ka vēlamies virzīties uz priekšu. Tad te nav runa par to, ka uh, mēs dodam priekšroku ātrumam, nevis kvalitātei. Ja mēs vēlamies atbalstīt pētniekus un universitātes, tad mums ir gada laikā jāpabeidz sarunas par finansējumu, ietver programmu un jānosaka mērķi. Tātad tas nebūs necaurskatāmi. Un būtu tiešām ļoti žēl, ja mēs izrakstītu tādu uh, tukšo čeku, ka Tagad ir nepieciešams kaut kādas manevra iespējas, bet tad viņi mums pieprasa pretim deleģēto aktu. Mēs tad ātrums nebūtu sasaistāms ar kaut kādu vēlmi būt necaurskatāmiem. Gluži vienkārši mums jārīkojas ātri, izlēmīgi un jāsūta signāls mūsu pētniekiem, ka arī mēs varam rīkoties ātri, jo arī visi globālie notikumi attīstās aizvien ātrāk. Paldies, paldies jums visiem. Manuprāt, šī bija lieliska diskusija. Pavisam pirms brīvdienām. Paldies jums visiem par to. Atcerēsimies, ka pie mums pieradušies četri Austrijas ministri. Šo pēcpusdienu mums notika lieliska diskusija par apvārsnes Eiropa, ietver programmu. Esam pabeiguši ļoti labā veidā savu darbu kā itra komiteja. Un es vēlējos jūs informēt, pavisam svarīgi. 3. un 24. septembrī. Atcerieties šos datumus, 3. un 24. septembris. Abā, abās pēcpusdienās notiks ITRE komitejas sanāksmes ar balsošanu. Lūdzu, esiet gatavi. Pūksteni 4. pēcpusdienā, 3. un 24. septembrī. Provizoriski esam gatavi noturēt arī sanāksmi 18. septembrī. Tā ir tirgīz nedēļa. Un daudzas politiskās grupas protestēja, ka šī nedēļa nav labs laiks, lai noturētu itre komitejas sanāksmu. Labi, varam piekrist un varam atcelt sanāksmi sagatavoties provizoriski, un uh, var jums teikt, ka, ja tas būs nepieciešams, tad papildu ko itra komitejas sanāksme notiks Strasbūrā 10. septembrī. 10. septembrī. Tā ir pirmdiena. Vakars vai pēcpusdiena. Vakars varbūt eh, laikā starp um, pulksten septiņiem un desmitiem trīsdesmit. Lūdzu, esiet sagatavojušies arī tam, ka varētu būt papildu itra komitejas sanāksme Strasbūrā 10. septembrī. Bet visā citādi 23. un 24. septembris, kā jau tik ierosināts, vēl jums ļoti jaukas brīvdienas. Lūdzu, atpūtieties, jo nākamās brīvdienas būs jau pavisam citādākas, kā zināt. Nāk vai termiņš grozījuma iesniegšanai abiem ziņojumiem 6. septembris 2018. gads. 6. septembris 2018. gads. Visi grozījumi abiem ziņojumiem. Lai visiem jauks brīvdienas, paldies par sadarbību, lieliska sadarbība!